Good day, everyone. Labrīt. Labrīt. Sirsnīgi sveicu jūs Libe komitejas parastajā sanāksmē. Liels paldies, ka esat ieradušies. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Pirmām kārtām jums būtu jāzina, ka Libe izmeklēšanas eh, sanā, komitejas sanāksme, kas bija paredzēta šo pēcpusdienu, ir atlikta uz 7. novembri. Uh, Vai jūs visi piekrītat? Labi, tad tā arī būs. Tagad paziņojumi. Valoda režīms. Sakarā ar to, eh, eh, kāds ir mūsu telpai izmērs un um, ka šajā zālē nav pietiekami daudz kabīņu, nebūs dāņu, somu, eh, maltiešu un horvātu valodu tulkojuma. Es ceru, ka jūs sapratīsiet. Uh, Tagad es gribētu jūs aicināt apstiprināt koordināto rekomendācijas. Lūk, šādas. Pirmkārtām jautājumi komisijai un padomēji par Romu integrācijas nacionālo stratēģiju pieņemšanu. Koordinātori ir nolēmuši iesniegt divus jautājumus padomēji un komisijai Lībe komitejas vārdā. Šie mutiskie jautājumi jau ir nodoti deputātiem. Otrais mutiskais jautājums padomēji par rezolūcijas projektu par Eiropas Savienības taisnīguma rīcības plānu 2014. līdz 2018. gads. Koordinātori ir apstiprinājuši apvienoto Lībe un Jūri komiteju jautājumu rakstiskajā procedūrā uh, eh, 2013. gada 11. oktobrī. Un uh, par to spriedīsim oktobra otrajā plenāra sēdē. Ja nav uh, nekādu iebildumu, tad uh, uzskatīsim, ka tā arī būs. Uh, Eh, ja jums nav nekāda arī iebilduma attiecībā uz iepriekšējās sanāksmes protokolu, tad arī tas tiek apstiprināts. Tagad ceturtais punkts - pašreizējais stāvoklis iestāžu sarunās par likumdošanas procedūrām. This, uh, Trešais apvienotais trialogs par Lībē e un FF. Nē, Mans telefons nedarbojas, vai ir kāda problēma ar atbalsi? Jā, mazliet ir, tagad vairs nav. Vai viss tagad ir kārtībā? Šodien mums ir paredzēta apspriešanās par trešo trilogu attiecībā uz finansējumu. Sarunas pašlaik notiek. Uzskatām, ka šajā pēcpusdienā mēs panāksim ievērojumu progresu deleģētu aktu jautājumā. Tas nozīmēs, ka mēs varēsim uh, atbloķēt uh, tieslietām paredzēto finansējumu. Es uh, informēšu parlamenta priekšsēdētāju Šulcu par DFS dokumentiem uh, tieslietu jomā. Uh, Makovei kundze, kas ir referente, šodien mums pastāstīs par eh, to, kāds ir stāvoklis attiecībā uz konfiskāciju direktīvu. Lūdzu, Makovei kundze, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš balsojuma Lībe komitejā mājā, kur es saņēmu spēcīgu sarunu vešanas mandātu, esam sadarbojušies ar Lietuvas prezidentūru un Eiropas komisiju. Mums jau ir bijuši četri politiskie trilogi, kādas desmit tehniskās sanāksmes, un esam ieplānojuši organizēt nākamo politisko trilogu šī mēneša laikā. Problēmas, kas vēl ar vienu nav atrasinātas, ir saistītas ar svarīgākajiem jautājumiem, proti paplašināta konfiskācija, tātad konfiskācija īpašos gadījumos, kad nav bijusi uh, uh, krimināla notiesāšana, un vakar mēs ļoti ilgu laiku pavadījām kopā ar padomi un komisiju, lai apspriestos par šiem trīs pāntiem. Attiecībās pārējiem mēs esam panākuši vienošanos. Mēs patiešām ceram pabeigt šo darbu un sagatavot akceptējumu kompromisu līdz gada beigām, tātad Lietuvas prezidentūras laikā. Es vēlētos pateikties Bursalīno kundzei un Alfāno kundzei par viņu atbalstu un sadarbību, kā arī es vēlos pateikties visiem pārējiem ēnu referentiem. Galvenā problēma ir padomas nostāja dažos no manis pieminētajiem jautājumiem. Like Vai kāds vēlētos komentēt? Varbūt pārējās institūcijas vēlētos izteikties par eh, šo jautājumu, konfiskācijas. Ja nē, tad turpināsim. Piektais darba kārtības punkts, un te ir runa par padomes sniegto informāciju par iespējamām pārmaiņām saistībā ar cepola atrašanās vietu. Tātad te ir runa par cepola um, atrašanās vietu, kur tam vajadzētu atrasties, un par turpmāko likumdošanas procedūru. Situācija ir šāda. Aģentūra, kas ir atbildīga par uh, subject to discussion as the UK government announced to close. Bram Tiesība aizsardzības nodrošināšanu uh, atradās Bromhildē līdz 2014. gadām, bet uh, nebija nekādas iespējas, uh, ka CEPO varētu būt arī alternatīva atrašanās vieta. Pagājušajā gadā komisija nolēma apvienot CEPOL un Eiropol. Šis m, mm, priekšlikums netika atbalstīts ļoti daudzi iebildi, gan politiskās grupas, gan arī dalībvalstis nevēlējās apvienot policijas koledžu ar Eiropolu. Lietuvas prezidentūra uzaicināja ieinteresētās dalību valstīs iesniegt pieteikumus, uh, lai nodrošinātu CEPO uh, atrašanās vietu. Iesniegušas šos pieteikumus ir uh, Somija, Tampere, Grieķija, uh, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande un Spānija. 8. Uh, oktobrī padome pieņēma sākotnēju lēmumu par CEPOL uh, atrašanās vietu uz pašreizējo brīdi, un tā būtu Budapešta Ungārijā. Taču CEPOL ir eh, koplēma procedūras jautājums. Un padomas lēmuma ceturtais pants, eh, te ir runa par padomas lēmumu, kas tika pieņemts 2005. gadā, pārēc, ka uh, atrašanās vietas maiņa ir saistītā ar tiesību akta maiņu, un saskaņā ar Lisabonas līkumu te ir runa par koplēmumu, parastā likumdošanas procedūra. Tātad mums šeit ir teikšana. Arī Eiropas parlaments eh, šeit ir koplēmējs. Padome nevar būt vienīgā lēmuma pieņēmēja. Tāpēc mums ir jāapspriežas. Un uh, Iespējams, mēs varētu iebilst padomas nostājai vai arī tai piekrist. Uzklausīsim tagad Lietuvas prezidentūru un Eiropas komisiju, dzirdēsim, kāda ir pašreizējā situācija, un pēc tam dosim vārdu klātesošajiem deputātiem, kas eh, vēlētos eh, komentēt šo komisijas priekšlikumu. Bet vispirms tātad uzklausīsim Lietuvas prezidentūru. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! godājamie komitejas deputāti, godājamie dalībnieki, man ir liels gods jums sniegt informāciju par šo tematu, ko priekšādātājs jau aprakstīja. Nevēlos atkārtot to, kas jau tika teikts tika jau izskaidroti apstākļi, kuru dēļ mums nācās meklēt piemērotu risinājumu. Es vēlētos uzsvērt tikai sekojošo. Situāciju tiešām uh, izraisīja Lielbritānijas vienpusējais lēmums mm, pārdot pašreizējās koledžas uh, telpas, un e, tāpēc komisijai nācās e, pieņemt lēmumu par to, ka CEPO, tātad iestādi, kas ir atbildīgi par Eiropas policijas apmācību, vajadzētu e, nodrošināt iespēju turpināt darboties un uh, strādāt tālāk. Priekšsēdētāji, jūs ļoti precīzi norādījāt, ka Lietuva kā pašreizējā prezidējošā valsts paziņoja par pieteikumu iesniegšanu cepola atrašanās vietai, ja tā vairs neatradīsies Bromshilā. Saskaņā ar uh, neoficiālās padomas secinājumiem um, Viļņā uh, jūlijā uh, šāds uh, piedāvājums tika izdarīts. Dalību valstīm, kas iesniedz pieteikumus, vajadzēja sniegt informāciju par telpām, par atrašanās vietas pieejamību, par privilēģijām, par personāla imunitāti, par adekvātu mācību telpu pieejamību personāla bērniem, kā arī par datumu, kad telpas būs pilnībā pieejamas. Šie kritēriji atbilst kopējai nostājai, ko izstrādāja komisija, parlaments un padome par aģentūru telpām. atlases procedūras izvēlē prezidentūra balstījās uz cauradzamību, uz uh, iepriekšējo praksi un pieredzi veicot līdzīgus uzdevumus. Šādi uzdevumi jau vairāk kārt ir veikti. Pagājuši nedēļa Luksemburgā tieslietu un iekšlietu padomes laikā tika pieņemta kopējā nostāja vienošanās ministru starpā, taču turpmākie soļi, kas vēl ir jāveic, balstīsies uz tiesību aktu, kas ir jāpieņem un jāpieņem ar kuru tiktu oficiāli mainīta cepola atrašanās vieta. Cepola lēmuma 4. pāns ļoti skaidri norāda, ka cepola atrašanās vieta pašlaik ir Bromshīlā, Lielbritānija. Pastāv divas iespējas. Pirmā parastā iespēja komisija sagatavo savu priekšlikumu par jaunu cepalu lēmumu, Un ja tas notiek tuvākajā nākotnē, un, un komisija jau tika uzveicināta tā rīkoties jūnijā, um, padomē, kad uh, ministri noraidīja Eiropol un Cepol apvienošanu. Tas arī atbilst Libe komitejas viedoklim. Atrašanās vietas maiņa varētu būt daļa no šāda priekšlikuma ar nosacījumu, ka uh, Tas tiek pieņemts līdz 2014. gada beigām. Tāpat arī vajadzētu norādīt, ka mūs ierobežo arī Eiropas eh, dzīves politiskais cikls, proti ar to es domāju eh, tuvojošās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Todēļ mums nākas rīkoties mazliet ātrāk. Ja komisija nenāks klajā ar šādu priekšlikumu, tad eh, mums būs jāizvēlas otrā iespēja. Tas būs jādara balstoties uz vismaz vienas ceturtās daļas dalību valstu iniciatīvu. Pašlaik tās ir septiņas dalību valstis, kas saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 76b pantu ir izteikuši šādu iniciatīvu. Ņemot vērā laika ierobežojumus, prezidentūra ir sākus sagatavošanas darbus jau tagad, tā lai uh, koplēm procedūras ietveros uh, šis vajadzīgais lēmums tiktu pieņemts līdz 2014. gada beigām. Uh, Kā jau es minēju, tiek ņemtas vērā arī Eiropas parlamenta tuvojošās vēlēšanas, kas sāksies jau nākamā gada aprīlī. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga vienošanās, ātri jāpieņem lēmums, un mūsu kopējās interesēs ir nodrošināt uh, CEPOL eh, darbības neapstāšanos un arī mm, nodrošināt, lai darbinieki nedzīvotu ilgi lielā neskaidrībā. Mēs vēlētos arī uzsvērt, ka prezidentūra ir gatava sadarboties ar parlamentu, lai nodrošinātu, ka vajadzīgie grozījumi tiesību aktos tiktu pieņemti pēc iespējas ātrāk. Now, Mr. Un tagad eh, privakungs no komisijas lūdzu. Un pēc tam došu vārdu deputātiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Komisija pagājušajā nedēļā notikušajā tieslietu ministru tikšanās reizē teica, ka ir nepieciešams jauns ietvars e, SEPO darbībai, un diskusijas par to notiek. Komisija ir ņēmusi vērā, ka 8. oktobrī notikusī tikšanās ar ministriem ir panākta politiska vienošanās par to, ka SEPO e, nākamais sēdeklis ir panākt vienošanos par to, un procedūra ir bijusi samērā neierasta jo apvienotā karalista atteicās to paturēt savā paspārnē. Eiro, Eiropol ietvaros ir e, jādomā par policijas apmācību un efektivitāti, kā arī par Eiropola darbības uzlabošanu un e, par tādu aktivitāšu koordinēšanu, kas ir notikušas arī sadarbībā ar Sepolu, lai izvēlētos vis eh, finanšu efektīvāko veidu organizācijai, tad mūsu regulas priekšlikumā mēs vēlamies sapludināt Eiropolu un Sepolu. Šis konkrētais priekšlikums ir radies tāpēc, ka ir jāsamazina gan finansējums, gan arī jāpalielina efektivitāte, jo tas ir uh, ierakstīts arī kopējā skatījuma rekomendācijās, kopējais skatījums, kas šobrīd tiek piemērots visām aģentūrām un ko ir pieņēmušas visas trīs institūcijas. Tāpēc eh, padomas lēmums nošķirt eh, sepol sēdekļa izvēli no šā ietvara, noli, ietvara vienošanās starp institūcijām izraisa pārdomas. Komisija uzskata, ka vajadzētu sapludināt eh, Sepol un Eiropol, bet eh, vienlaicīgi ir izskanējusi arī balss atbalstam tam, ka tā nevajadzētu darīt. Komisija ar eh, prieku uzsver to, ka gan parlamentā, gan padomē ir panākt vienošanās par Eiropol juridiskā ietvara pamainīšanu. Tāpēc e, šīs reformas ietvaros mums vajadzētu paraudzīties uz sepolu un uz sepolu sēdekli. Būtu tikai un vienīgi adekvāti, ja panāktā vienošanās e, nākt par labu efektivitātei. Paldies! Prieksēdētājs, es e, saprotu, ka sepolu un Europolu sapludināšana. Zesameras kungs vēlētos izteikties. Lies paldies priekšādātā kungs. Pirmkārt, es vēlos eh, teikt sirsnēm paldies eh, padomus prezidentūras pārstāvim. Kritika, ko vēlos izteikt, nav vērsta pret uh, eh, padomus prezidentūru, bet pret padomu kopumā. Priekšādātāja kungs. Paziņojums ko šodien sniedza padomas prezidentūra, to es noraidu, gan satura ziņā, gan arī, kas attiecas formu. Es to noraidu, jo šis paziņojums, to vajadzēs sniegt jau 8. oktobrī Libe komitejā. Tas viss ir eh, par vēlu. Turklāt tas bija arī ļoti neskaidri runa ir arī par eh, Eiropas Savienības eh, darbību, par funkcijām saskaņā ar eh, līgumu, un šī interpretācija nebija pareiza. Es norā, noraidu arī procedūru. Nav pareizi interpretēt 76. pāns par Eiropas Savienības darbību. Šo pāntu vajadzētu pareizi piemērot, un Eiropas parlamentam jau pirms 8. oktobra vajadzēs sniegt informāciju, nevis tikai tagad. Un ne, 94. pāns nav pareizi piemērots, kur ir runa par uh, vienādiem, uh, vienādām tiesībām likumdošanas procesā. Mēs zinām, ka Lisabona ir brīnišķīga kauspilsēta, brīnišķīgā uh, valstī Portugālē, bet vienlaikus ir arī Lisabonas līgums, un šīs Lisabonas līgums mums eh, Eiropas parlamentam dod lielākas eh, pilnvaras. Tas nav vienkārši tā, ka tā būtu skaista galvaspilsēta skaistā valstī, bet eh, jūs mēģināt šo brīnišķīgo līgumu vienkārši ignorēt, tādēļ priekšētātais norāda šo metodi. Šeit padome nosaka termiņu, un nemaz nav padome runājusi par to ar parlamentu. Uh, un uh, nav bijusi arī informācija par to, kas ir bijis referents, un tas viss ir darīts aiz slēgtām durvīm. Pēc tam, kad tika noteikts šis datums, priekšādātāja kungs, pēkšņi tika izvirsīti septiņi priekšlikumi, bet mēs esam saņēmuši tikai vienu. Eiros parlaments uh, nav varējis izteikties par šiem septiņiem priekšlikumiem. Arī ne par uh, skaisto pilsētu avilu, man, kas man ļoti patīk. Arī ne par Hāgu. Tas ir vēl viens sitiens zem jostas vietas. Vai arī tieši tāpat par Tamperu un Budapeštu? Arī par Templimoru? Nē, pa, parlaments nav varējis par to izteikties, bet parlamentam ir tādas tiesības par to izteikties, un parlamentam jāsaņem informācija, lai varētu izteikties kandidāti ir iznieguši savus priekšlikumus, esmu tos redzējis, un eh, tas ir faktiski kauns un negods, ka tā par to jārunā. Tas viss ir tā ļoti patētiski, vairāk es neko negribu teikt, bet arī mazāk negribēju teikt. Astotajā oktobrī Luksemburgā tika izmantots balsošanas mehānisms, un Eiropas komisija pati teica, ka šis eh, balsošanas mehānisms ir apšaubāms. Procedūra jau no paša sākuma ir nepareiza, gan juridiski raugoties, gan arī politiski raugoties, jo mēs šeit esam politiska institūcija, pat ļoti politiska. Ja jau procedūra ir nepareiza, pilna ar kļūdām, tad, protams, ka rezultāts arī nevar būt pareizs. Es eh, argumentēšu ļoti objektīvi. Man ir pašam savi priekšlikumi, un tagad padome nāk pie mums, lai pēkšņi nostādītu mūs jau notikušu faktu priekšā. Bet tas nav likumīgi. Nē, priekšādātāji cienījamie kolēģi, Eiropas parlaments vēlas caurskatāmību. Eiropas parlaments vēlas, eh, lai būtu tas viss publiskots. Eiros parlaments vēlas uz Lisabonas līguma pamata li koplēmumu tiesības. Parlaments vēlas, lai tam būtu iespēja izteikties, pamatoties uz uh, objektīvu informāciju. Tas attiec uz visām septiņām, visiem septiņiem kandidātiem. Ja šeit tiek uh, piemērota kondicionalitāte, tas nozīmē, ka nevar akceptēt galīgo rezultātu. Ir ļoti daudz, kas nepareizi, nav steidzamības. Tas ir pilnīgi nepamatoti, ja tas tiek prasīts. Vēlāk es pēc to eh, paskaidrošu, kad runāšu beigās. Priekšsēdētāji es noraidu. Noraidu, to gribu teikt trīs reizes, es noraidu. Un prasu, tiešām prasu, lai Eiropas parlaments var eh, ieņemt to lomu, ko paredz eh, Lisabonas līgums parlamentam. Paldies! Es redzu, ka Matie kundze vēlētos izteikties. Paldies, prieksēdētāja kungs. Protams, uzklausot gan padoms, gan komisijas teikto, varu konstatēt, ka nav jau, kā mēs Francijā sakām, neviens nedzirdošāks par tādu, kurš nevēlas dzirdēt. Padomus vienkārši neuzklausa. Un eh, vienmēr ir bijis tā, ka gandrīz visas eh, politiskās grupas Mēs esam vienīgā instance mūsu Libe komiteja, kura var pieņemt lēmumu šajā padu, eh, parlamentā, bet mēs neesam tikuši uzskatī, uzklausīti. Un, bet padom nav uzklausījusi arī tādas institūcijas, kurām būtu tiesības e, daudz spēcīgāk pateikt kaut ko par sepolu sēdekli. Domāju, ka ir beidzot jāatsakās no starpinstitucionālās stīvēšanās. Vēlētos pateikties Lietuvas prezidentūrai, kura atbildīgi un ļoti efektīgi ir mēģinājusi rast risinājumu. Jūs droši vien atcerēsieties, Tā tad eh, apvienotā karaliste ir nolēmusi pārdot Bramshils telpas, Bramhils eh, ēku. Un eh, mums kaut kādā veidā vajadzētu to atrisināt. Mēs jau zinām, ka varbūt tam ir pamatā, šādam lēmumam pamatā ir arī citi zemūdens akmeņi, 27. novembrī ir paredzēta uzklausīšana par policistu apmācību Eiropas Savienībā. Un e, es ierosinātu, lai septiņas valsts, kuras ir piedāvājusi kandidatūru Sepal sēdeklim, ierastos uz šo uzklausīšanu un prezentētu savu, savu projektu. Mēs taču varētu dot e, 7. novembrī es atvainojos. Mēs taču varētu dot viņiem katram 5 minūtes, lai valsts, kuras ir piedāvājusi savu kandidatūru, varētu iepazīstināt ar viņu piedāvātajām ēkām. Somija, Grieķija un citas. Un tad eh, mūsu komitejas deputāti varētu uzklausīt šos priekšlikumus un varētu izdarīt secinājumus par to, ko mēs un kur mēs vēlamies redzēt sepolu. Un tad mēs varētu izsvērt dažādās alternatīvas. Uzskat, ka tas būtu tikai un vienīgi godīgi. Padome jau to nevar darīt, proti padome nevar organizēt uzklausīšanas, bet parlaments to var, un tad mēs varētu uz, uzaicināt arī padomi. Mums ir jārod risinājums līdz 14. gada beigām, bet eh, vai mums ir kāds likumdošanā paredzēts eh, proceduālais risinājums priekšsēdētājs. Mēs esam to pierakstījuši. Šodien pulkstens 12. ir paredzēta koordinatoru sanāksme. Un koordinatoru sanāksmē mums e, būtu iespēja diskutēt par šiem priekšlikumiem. Un e, tad mēs varētu nolemt, organizēt atsevišķu uzklausīšanu vai varbūt saslēgt kopā šo 7. novembra uzklausīšanu ar piedāvātajām kandidatūrām. Kirkop kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlējos eh, piebilst burtiski pāris teikumus. Pirmkārt, kā jau mēs zinām, Bramskils eh, pārdošana, tas ir apvienotās karalists lēmums, un, eh, protams, ir kolēģi, kuri uh, um, kuri apšauba to, ka uh, šīs ēkas tiek pārdotas tikai un vienīgi finansiālu apsvērumu dēļ. Un tāpēc Sepolam ir jāpārvācās. Vēlējos pateikt tikai sekojošo. Protams, es nevēlētos, lai tiek sapludināts Sepol un Europol, jo abu šo organizāciju funkcijas tomēr ir stipri atšķirīgas, un tādas arī paliks. Neatkarīgi no tā, ko komisija lems, vai arī kurš nu lems par sapludināšanu, mums ir jādomā par to, kā Sepol darbosies nākotnē. Uh, Es eh, arī vēlētos redzēt, lai Sepol paliktu kā atsevišķa organizācija. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem piešķirt eh, papildus mandātu Sepolam, kad dalību valsts tiesību sargājušās institūcijas jau lielā mērā pašas ir iesaistītas arī Sepol funkciju īstenošanā uz vietām. Un eh, tāda funkcija pārklāšanās var radīt tikai un vienīgi nesaprašanos. Tagad eh, par atrašanās vietu. Bija tāda, kura vēlējās, lai Sepel atrastos Nīderlandē, bet šobrīd ir izveidojusies in interesanta situācija. Ir nolēmts, kur atradīsies Sepel, un tagad mēs sākam ķīvēties par to, vai koplēmuma procedūras ietvaros mums bija tiesības izvērtēt katru no piedāvātajām vietām un telpām. Es zinu, ka Lisabonas līgumam spēkā stājoties parlamentam ir pil lielāks pilnvars, bet eh, es nekad neatceros, ka mūsu komiteja komitejā mums būtu prasīts viedoklis par to, kur kāda Eiropas institūcija atradīsies. Protams, tas ir saistīts ar institūciju lēmumu pieņemšanas līdzsvaru, tas ir saistīts arī ar politiskiem lēmumiem un ar politisku spiedienu, un katrai dalību valstī ir pa kādai institūcijai. Un e, nevis tas, kā mums šķiet, kura vieta būtu piemērotāka kādai institūcijai. Tātad visā Eiropā ir jābūt pārstāvētām institūcijām. Man personīgi nav nekas, ieb, nebūtu nekas iebilstams pret Budapeštu, un tomēr man ir zināms šaubas par to, vai tagad veicot komitejā jau kādu izvērtīšanu par to, kur tad tam vajadzētu atrasties, vai tam būs kāda jēga, un vai mūsu ieteikums padomē vai komisijai būs jēgpilns. Nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk daudz laika veltīt šim priekšlikumam. Vairāk varbūt vajadzētu padomāt par to, kā Sepol darbosies, un nevis tik daudz runāt par to, kur tas atradīsies nākotnē. Paldies, prieksēdētājs. Gāla, Gālas kundze. Thank you, Chairman. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es turpināšu ungāru valodā. Uh, és ez a bizottság, a bel- és igazságügyi bizottság. Parlaments un Libe komiteja jau daudz reizes ir atkārtojuši, ka mēs iestājāmies pret Eiropola un Sepola sapludināšanu. Un vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka mēs ļoti augstu novērtējam abu šo aģentūru atsevišķu pastāvēšanu. Kādā veidā mēs varētu nodrošināt abu, institū, abu aģentūru turpmāk pastāvēšanu. Par to ir jāvienojas starp visām institūcijām. Un mums ir jāmēģina rast kopsaucēju starp padomas un parlamentu viedokļiem. Situācija ir pietiekami interesanta, jo parlamentam nekad nav bijusi iespēja nolemt par aģentūru sēdekļiem vai arī eh, nākt klajā ar kādiem ekonomiskiem apsvērumiem, kāpēc tādā vai citā pilsētā vajadzētu aģentūru novietot. Netaisos eh, kritizēt padomi vai procedūru. Tāda tā ir bijusi vienmēr, un tagad par to ieņemties nebūtu pietiekami adekvāti. Šoreiz padomu balsoja vienbalsīgi, un iespējams, ka tas ir bijis eh, Ungārijas priekšlikuma kvalitatīvo aspektu dēļ. Eh, protams, es netaisos eh, apstrīdēt padomas eh, lēmumu. Esmu pārliecināta, ka tam ir bijusi adekvāta argumentācija. Un tāpēc esmu pārliecināta, ka padoma ir pieņēmusi šo konkrēto lēmumu. Tāpēc, ka padome ir izvērtējusi Ungārijas priekšlikumu, visus priekšlikumus un lēmusi par labu Ungārijai. Domāju, ka tā ir starpinstitucionālās sadarbības problēma un vairāk tur nav ko iemirst, iebilst. Tavares kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Arī es uzklausīju komisijas un padomas teikto un arī Dias Semeras kunga teikto. Uh, Vēlētos tikai uzdot pāris jautājumu. Es esmu Eiropol un Sepol sapludināšanas ziņojuma ēnu referents. Tāpēc vēlētos uzdot vairākus jautājumus, un visbeidzot vēlētos uzdot arī jautājumu par cilvēktiesībām un likumu ievērošanu Ungārijā, jo arī par šo jautājumu esmu referents. Mans jautājums. Ja raugoties Eiropol ziņojumā, atceros, ka e, brīdī, kad mēs diskutējām par Eiropol Sepol sapludināšanu, mēs e, mūsu grupā nonācām pie secinājuma, ka mums ir nepieciešams e, jauns priekšlikums no komisijas puses, lai lemtu par to, kur būs sepal štābs. Tas atvieglot arī mūsu darbu šeit komitejā, jo pēc manām domām mums e, vispirms ir jābalso par Demēras kunga ziņojumu, un tad mēs varam doties uz sarunām padomē vai, trio, vai, vai komisijām. Un ja mēs noraidām Sepol un Eiropol savienošanu, tad mums vispirms ir jāpabeidz darbs pie šā ziņojuma, un tad mēs varam strādāt pie jauna ziņojuma. Vēlētos jūs informēt arī par laika termiņiem. Ko jūs, prezident, ko jūs priekšsēdētāji kungs par to domājam? Vai mums būtu jāakceptē termiņš 14. gada beigas. Jūs jau esat pārliecis, lai, pārsniedz savu laiku, un mums ir balsošana paredzēta. Tātad. Paldies, lūdzu, ātrāk beidziet. Oh, Jā, nav nekāda problēma priekšsēdētāji. Pavisam ātri. Mana nostāja, es galu galā esmu referents par pamatiesību jautājumu Ungārijā. Es vēlētos skaidri norādīt, ka man nav nekādu iebildumu par to, ka Budapeštā atrastos CEPO. Es īstenībā apsveicu Ungāriju par padomas pieņemto lēmumu, protams, ar nosacījumu, ka parlamentam svarīgākie jautājumi paliek prioritāti, un te ir runa par pamattiesībām, tiesiskumu un to ievērošanu. Es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu pieturēties pie savas nostājas, jo īpaši, ja mēs vēlamies koplēmuma pilnvaras šajā jautājumā. Es domāju, ka tā kā pašlaik šis jautājums ir darba kārtībā, tad mēs arī darīsim visu iespējamo, lai šo jautājumu atrisināt pēc iespējas ātrāk, proti uh, otrais pants, kur ir runa par uh, šiem jautājumiem. Paldies, saka Gončas kundze. Es um, esmu ēna referenta par šo nēsošo failu, par cepolu failu. Es esmu patiešām pateicīga padomē par to, ka tā nāca klajā ar šo neoficiālo lēmumu. Tas vēl nav oficiāls, tāpēc mums vēl būs jāskatās, kas šeit notiks. Es domāju, ka padome šeit uh, pārstāv Libe komitejas viedokli Un mēs arī aicinājām komisiju nāk klajā ar citu priekšlikumu, zinot, ka CEPOL ir uh, jādodas prom no uh, Bromshielas. Tieši tāpēc ir pienācis laiks atrast jaunu atrašanās vietu CEPOL, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par CEPOL tālāko nākotnu darbību. Uh, Uzskatu, ka padomi tagad virzās uz priekšu patiešām ātri, un mēs varēsim pieņemt lēmumu, lai nu kāds tas būtu, līdz šī sasaukuma beigām. Tas ir ļoti būtiski. Nevēlos šeit iedziļināties nekādās detaļās, nevēlos uzskaitīt argumentus par labu apvienošanai. Libe komitejā esam par to runājuši jau daudz kārt. Taču, ja mēs spriežam par e, šīs pārvietošanas atšķirīgajiem aspektiem un par uh, jauna centra atrašanu, tad mums ir jāskatās, kā šis centrs varētu nodrošināt cepalu neatkarību. Mums tas ir ārkārtīgi būtiski. No otras puses, Eiropas institūcijas ir pieņēmušas lēmumu, ka, ja tiek meklēta jauna atrašanās vieta institūcijām, tad jaunām dalībvalstīm ir jādod prioritāte. Cik tālu es zinu, tad Ungārija ar Budapeštu bija vienīgais priekšlikums, kas nāca no jaunas dalībvalsts. Tāpēc es domāju, ka tas runā par labu Ungārijai un Budapeštai. Tagad mazliet vēlētos runāt par bažām attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju, ņemot vērā Ungārijas valdības problēmas. Es patiešām ceru, ka līdz CEPOL centra pārvietošanai Ungārijā būs jauna valdība. Tas varētu notikt nākamā gada sākumā. Esam patiešām pārliecināti, ka jaunajai valdībai būs daudz labāki rādītāji attiecībā uz demokrātiju un cilvēktiesību aizsardzību, tāpēc šis arguments vairs nebūs aktuāls. Tagad taši komentāri par politiskajām debatēm. Es uzskatu, ka ir būtiski um, nerunāt tikai un vienīgi par politisko līmeni. Protams, šīs ir politiskas debates, bet tad, tas, kas notika Ungārijas parlamentā pēdējo dienu laikā un attiecībā arī uz Fīdešu, viņi centās to visu politizēt. Viņi centās tikties arī uh, ar Eiropas parlamenta pārstāvjiem un sauc mūs par nodevējiem, tā skaitā arī mani par nodevēju, ja mēs nemēģināsim nodrošināt, ka Budapešta ir CEPOL atrašanās vieta. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu uh, vērsties pret šāda veida argumentiem. Lielas paldies! Mums vairs nav daudz laika. Es redzu, ka diezam te mēras kungam ir kas sakāms, bet patiešām, lai tie būtu pēdējie vārdi, mums ir jābalso pavisam drīz. Jā, paldies. Uh, likumdošanas procedūra, kas parasti tiek uh, izmantota, un padomes uh, procedūra, ko padome ir izmantoja. Šo procedūru vajadzētu pakļaut kvalificētiem vairākumam, tādēļ es domāju, ka, jā, tas ir ļoti pārsteidzoši, kāda procedūra šeit ir izmantota. Un atsevišķi kandidāts nemaz nepieņēma no no īrijas un Grieķijas, bet pirms tam Somija atsauca savu kandidātu, lai atbalstītu Niderlandi. Un šī procedūra nav parastā, bet drīzāk apšaubāma. Es eh, piekrītu tam, ko teica Veronika. mums ir nepieciešama parlamenta piedalīšanās likumdošanas procesā. Priekšādētā kungs 27. novembrī, kad eh, būs runa par kandidātiem, kad kandidāti sevi stādīs priekšā, tas būs svarīgs datums, gribu teikt to, ko eh, piekrīst tam, ko teica Kirkop kungs. Es arī nevēlos, lai šīs abas eh, aģentūras tiktu apvienotas. Tur ir iesniegt 20 grozījumi. Tas nozīmē, ka mēs eh, atbalstām tādu pašu variantu, un, eh, bet es nepiekrītu šī sadalījuma ideju. Tā neatbilst tā idejai, par to, ka tiek eh, izvēlēts labākais kandidāts. Mums nevajadzētu izmeklēt eh, sliktāko kandidātu tādēļ, ka būtu vislabākais sadalījums. Šādu priekšlikumu es nevaru atbalstīt. Turklāt gribu vēl atbalstīt un teikt eh, to, ko teica Kinga Gāla. Es tiešām esmu vienmēr prasījis, lai tiktu ievērot Eiros parlamenta loma no sākuma līdz beigām. Uh, tas, ko teica Tavariša kungs, kā ēnu referents, to arī vajadzētu ņemt vērā. Tūlīt beigšu runāt priekšādēļa kungs. Vēl viens eh, komentārs eh, par eh, Kingas Gandzes teikto no Ungārijas. Es tev šeit gribu parādīt aģentūru sadalījums Eiropas Savienībā. Arī Ungārija ir aģentūras. Es negribu vienkārši šo kārtu izspēlēt, bet gribētu teikt kaut ko noslēgumā. Vienkārši nav taisnība, ka šeit ir steidzamības jautājums. Kādēļ tas ir nepareizi to apgalvot? Tas tika sadalīts. Viena daļa ir Cepolam un viena daļa ir Lielbritānijas policijai, un šī ēka tiks pārdota. Un tas tika teikts, ka martā 2014. gadā tas notiks. Bet policijai tika pateikts, jūs līdz 2015 gadiem varam, varat palikt, varat palikt vienu gadu ilgāk. Ja to visu sadala šo ēku, un uh, Lielbritānijas policija tur var palikt, tad jau arī cēpos tur varēs palikt. Jo tādēļ nav pareizi, ka tas ir steidzams jautājums. Komisija arī Lielbritānijas iestādēm ir rakstījusi, ka tām vajadzētu precīzi pateikt, kāda ir jāiet ārā no šīs ēkas. Es domāju, ka šis process faktiski ir tikai sācies, un parlamentam ir jāvar ieņemt to lomu, ko nosaka Lisabonas līgums. E paldies! Tautas partijas grupas koordinātori Veronika Matjē runāja par īpašas uzklausīšanas organizēšanu. Uh, Un, protams, būs iespēja par to apspriest arī koordinatoru sanāksmē. 27. novembris ir ieteikts kā iespējamais datums. Vēlāk apspriedīsimies par šo tēmatu, bet 10.30 eh, bija plānots balsojums, un vēl mums ir jāizskata vēl viens punkts, un te ir runa par Papa Nikolau eh, dokumentu repatriācijas pārvaldības sadarbība ar trešām valstīm. Eh, par trešo valstu valsts piedarīgo atgriešanu praktisko īstenošanu. Mums būs eh, debatēs ar Papa Nikolau kungu, pēc tam mēs diskutēsim par šo jautājumu un arī runāsim par grozījumiem. Dod vārdu Papa Nikolau kungam. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšēdētāji! Mums ir iniciatīvas eh, ziņojums, kas tiks gatavots mūsu komitejā pēc diskusijām ar citām politiskajām grupām. Te ir runa par sadarbību ar trešām valstīm, nolīkumu efektīvu izpildu un direktīvas par trešo valstu valstspietrīgo atgriešanu praktisko īstenošanu. Tas ir kompromiss ar politiskajām grupām. Un šis priekšlikums nāca no tautas partijas grupas. Tad, kad mēs ieteicām savu sākotnēju nosaukumu, mēs nebijām ņēmuši vērā mūsu pašreizējos trūkumus tiesību aktos. Mums ir kopēja Eiropas patvērumu sistēma, tāpat mums arī ir kopēja Eiropas pieeja, ja tā varētu to nosaukt attiecībā uz robežu pārvaldību. Un Mēs uzskatām, ka, lai šīs sistēmas būtu efektīvas, tās vajadzētu palikt zem visaptverošas migrācijas pārvaldības politikas. Protams, mēs to varētu nodrošināt, ja e, dalībvalstis vadītos pēc kvalitatīviem un kvantitatīviem indikatoriem. Jau pašā sākumā skaidri teikšu, ka šeit nav runa par uh, tādu cilvēku atgriešanu, kas ir apdraudēti savā izcelsmes valstī. Mums ir vajadzīga visaptveroša migrācijas politika, un šī politika ir ļoti būtiska visaptverošajā ietverā. Šeit ir runa par ekonomiskajiem migrantiem. Pēc tam, kad viņi ir izmantojuši pilnīgi visus tiesiskos līdzekļus, ko paredz patvēruma sistēma, tad, kad viņiem ir atteikta palikšana Eiropas Savienībā, tāpēc, ka nav nekāda pamata, kāpēc viņi šeit varētu palikt, viņiem ir jāatgriežas savā izcelsmes valstī, protams, notrošinot viņu pamatiesību ievērošanu. Šī situācija ir komplicēta un tai ir vajadzīga daudzu līmeņu pieeja. Jau no paša sākuma mēs ļoti priecājāmies par kompromisu, kas ir panāks attiecībā uz uh, nosaukumu. Uh, Mēs šeit runājam tātad par atgriešanas direktīvu, un es domāju, ka visas pārējās grupas arī varēs nonākt pie kopējiem uh, secinājumiem. Uzskatu, ka šie jautājumi ir sensitīvi, un tāpēc ir grūti par tiem diskutēt, bet es domāju, ka mums tomēr būtu jāpabeidz tās visas aptverošas atgriešanas plāns. Tādējādi mēs varētu arī nodrošināt idejas un dot savu ieguldījumu starp iestāžu sarunās. Uh, Pašlaik mums ir tāda fragmentāra pieeja šajā jomā. Mūsu politika ir ārkārtīgi fragmentāra. Mēs saskaramies ar ļoti lielām problēmām kaimiņa attiecībās, jo īpaši dienvidos un dienvidaustrumos. Mums, diemžēl, trūkst datu, lai mēs varētu izvērtēt mūsu atgriešanās politikas efektivitāti. Uh, Mums nav arī vajadzīgās sadarbības starp komisiju un parlamentu. Ja mēs paskatīsimies, piemēram, uz komisijas paziņojumu 2011. gadā par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, tad viena ļoti svarīga daļa šajā ziņojumā bija tāda, ka mums trūkst informācijas un datu. Tas nozīmē, ka šis ziņojums nāk īsti laikā. Tas tiek gatavots šī sasaukuma beigās, bet arī komisijas piecu gadu mandāta beigās. Un, protams, tāpat arī ir jādomā par Stokholmas programmu, kad tiks pieņemta jauna drošības un tieslietu programma. Es redzu, ka mums Vēl ir arī jāgaida komisijas izvērtējums par atgriešanas direktīvu, tāpēc mēs balsosim par šo dokumentu tikai īsu brīdi pēc tam. Uzskatu, ka parlamenta ieguldījums šeit varētu būt un gan jau būs ļoti uh, vērtīgs. Protams, jāņem vērā arī uh, Lampedūzas traģiskie notikumi, kad pagājušo pirmdien uh, Grieķijas varas iestādes izglāba 75 cilvēkus um, no, netā no Grieķijas krastiem. Mums vajadzētu arī atcerēties, ka uh, valstis Dienvidu Eiropā saskaras ar ārkārtīgi lielām problēmām. Tagad uh, labprāt uzklausītu ēnu referentu komentārus, vēlētos jau viņiem iepriekš pateikties. Tāpat arī es gribētu apspriesties ar visu politisko grupu kolēģiem. Nākamo nedēļu laikā ir paredzētas plašas diskusijas par šiem jautājumiem. Pirmkārtām, princips par neatgriešanu vienmēr ir jārespektē. Ir skaidrs, ka pamatiesības mums visiem ir pašas būtiskākās, un, protams, visām dalībvalstīm ir jārespektē to starptautiskās saistības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu saskaņā ar divpusējiem līkumiem. Otrkārt, mums ir jāpiemēro gan Eiropas, gan divpusējie atpakaļ uzņemšanas līkumi. Komisija ar apvienoto uh, Atgriešanas komiteja palīdzību ir izskatījusi šos nolīgumus. Parlaments arī ir piedalījies šī ziņojuma gatavošanā. Un šodien parlaments lūdz un grib saņemt šos datus. Tas mums ir ārkārtīgi būtiski. Es labprāt gribētu saņemt no komisijas atbildi šajā jautājumā. Attiecībā uz divpusējiem līgumiem arī tādi dati nav vienmēr pieejami. Ja mums būtu šādi dati, mums būtu vieglāk izvērtēt, kas tad īsti darbojas un kas ne. Mēs redzam, ka e, divpusējie nolīgumi nevienmēr tiek pareizi piemēroti. Tas pats dažkārt attiecas arī uz Eiropas līgumiem ar trešajām valstīm. Labākais piemērs šķiet um, ir Pakistāna, tāds nesens piemērs. Tātad līgums starp Eiropu un Pakistānu. Es gribētu arī lūgt komisijai sniegt detalizētu informāciju par Eiropas atpakaļ uzņemšanas līgumu piemērošanu. Tas ir ļoti būtiski. Es īsti nezinu, kāda ir pašreizējā situācija, kāda ir kopējā aina attiecībā uz skaitļiem, taču ir svarīgi saprast, kā rīkoties tālāk. Treškārt, Eiropas ārlietu politikai ir vairāk jāiesaistās atgriešanas pārvaldībā. Līgumi ar trešajām valstīm noteikti ir jāiekļauj Eiropas darba kārtībā, ir jānodrošina lielāka sadarbība ar ārējās darbības dienestu un iekšlietu ģenerāldirektorātu. Attīstības komiteja parlamentā arī gatavo līdzīga satura ziņojumu, tāpēc ļoti būtiska būs sadarbība arī ar Devi komiteju ir jāapspriežas ne tikai ar Malmstremas kundzi, bet arī ar Aštons kundzi un iespējams arī Rompoja kungu. Ceturtkārt, mums vienmēr vajadzētu dot priekšroku brīvprātīgai uh, izbraukšanai. Vajadzētu identificēt uh, labāko praksi šajos jautājumos. Atkal ir skaidrs, ka līdz 2013. gadam bija paredzēti līdzekļi šajā jautājumā, tagad šie līdzekļi ir izbeigušies, bet mēs sagaidām rīcību no dalībvalstu puses. Atzīstam, ka šajā jomā ir problēmas, bet brīvprātīga izbraukšana ir būtisks jautājums e, atgriešanas pārvaldības politikā. Ir jātiek galā tad ar iemesliem, Un piekārt mums ir jāizvērtā mūsu sadarbība ar trešajām valstīm. Lai to izdarītu, mums ir jāskatās uz kopējo ainu, jāskatās uz nelegālās migrācijas cēloņiem, jātiek galā ar neregulāro migrantu problēmām, jāvēršas pret cilvēku tirdzniecību, jāizvērtē trešo valstu pienākumi un jo īpaši tranzīta valstis, jāstiprina mūsu pasākumi pret kontrabandistiem, kas tiek notvērti Eiropas Savienībā. Ārējās darbības dienestam ir jāvēršas pret kontrabandu, un tā noteikti ir problēma. Ir jāicina veikt profilaktoriski pasākumi tranzīta valstīs, veicot īpašas darbības un divpusējas programmas. Sadarbība ir jāsāk pavisam trīs. Šim procesam ir jābūt uh, nepārtrauktam. Eiropas Savienībai ir jāpiešķir finansējums infrastruktūras un ekonomikas uzlabošanai trešajās valstīs. Arī šeit attīstības komitejas viedoklis būs ļoti būtisks. Labprāt uzklausīsim to, ko viņi paudīs savā atzinumā. Un, protams, trešajām valstīm ir jācenšas pildīt savi pienākumi. Kolēģi, tagad secinājumi. Šajā Komitejā mēs bieži esam sprieduši par to, ka mums nepatīk atgriešana. Mēs labprāt nevienu nesūtītu prom no Eiropas Savienības. Mēs labāk atrastu veidu, kā viņus paturēt šeit. Tādējādi mums eh, būs vajadzīgi labāki noteikumi un labāka visaptveroša migrācijas politika tad varbūt mums nebūs vajadzīga Eiropas patvēruma pieeja un noteikumi. Tad mums nebūs vajadzīgs nekas. Neviens neiesaka nodrošināt atgriešanu, pārkāpjot pamattiesības. Taču neviens arī neargumentē par to, ka mēs nedrīkstam atgriezt nelegālu migrantu, kurš ir izlietojis visus iespējamos līdzekļus un uh, ļaunprātīgi izmanto sistēmu. Ja šādi gadījumi ir regulāri konkrētās dalībvalstīs, tad mums kaut kas ir jādara. Tāpat arī trešās valstis, kuras saņem ievērojumu palīdzību un nevēlas pildīt savus pienākumus, arī ir jāsauc pie atbildības. Neviens, protams, nesaka, ka viss ir iespējams, bet e, tomēr tām būtu jācenšas veikt savi pasākumi. Piemēram, Turcija. 200 cilvēki izmanto šo valsti kā tranzītu valsti. Kā viņi var pieļaut, ka tūkstošiem migrantu ceļo cauri šai valstī, no, lai nonāktu Eiropas Savienībā? Vēl vienu minūtu priekšsēdētāji. Kā viņi pieļauj, ka cilvēki tirgoņi eh, rīkojas pilnīgi nepamatotā veidā un neko nedara lietas labā? Vai mums nevajadzētu šeit eh, censties kaut ko darīt? Uh, vai mums nevajadzētu veikt pasākumu šādos tik klajos gadījumos. Vienlaicīgi mums nav arī tādas brīvprātīgas pārvietošanas sistēmas starp eh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Jūs jau zinat, kāds ir mans viedoklis šajā jautājumā. Nu, izliksimies, ka mēs šo argumentu akceptējam. Tas nozīmē, ka cilvēki būs iestrēguši pirmajā valstī, kurā viņi nokļūst. Viņiem nebūs nekādu cerību uz labāku nākotni, jo šajās valstīs nav vajadzīgās kapacitātes visus šos cilvēkus paturēt. Mums ir šī pirmā iekļūšanas valsts, nav pārvietošanas iespēju, mums ir Schengens noteikumi, kas nepieļauj brīvu kustību šādiem cilvēkiem uz citām valstīm. Ja mēs šo situāciju uh, saglabāsim ilgtermiņā, tad eh, mēs visi varam viegli iedomāties, kādi būs rezultāti un ar kādām problēmām saskarsies šīs valstis. Un īsnībā jau tagad eh, ar tām saskaras. Es eh, teicu Eh, visu to, lai argumentētu pret atgriešanu kā politisku principu. Esmu pārliecināts, ka daudzi kolēģi nāks klajā šādiem argumentiem. Protams, ir ļoti daudz dažādu trūkumu, ir neefektivitāte vērojama mūsu atgriešanas politikā. Mums ir vajadzīga daudz efektīvāka pieeja. Šajā ziņēmā visas politiskās grupas piekrīt, ka šeit ir ļoti svarīgi jautājumi, kuriem var piekrist pilnīgi visi. Mēs arī vēlamies diskutēt par šiem jautājumiem, iespējams pat nenonākot pie secinājumiem. Mēs cenšamies vienkārši mēģināt atrisināt problēmas un trūkumus, kādas mums tagad ir. Cerams, ka mums izdosies atrast kopēju nostāju. Es labprāt uzklausīšu visus ānu referentus un labprāt labticīgi visiem sadarbošos. Būšu jūsu rīcībā gan šodien, gan arī tuvāko nedēļu laikā, lai mēģinātu rast uh, kopēju nostāju attiecībā uz mūsu atgriešanas politiku. Senjora. Gijomas kundze un vairākiem citiem došu vārdus. Jūs esat ēna referents un ja ir kāds deputāts, kurš vēlētos piedalīties diskusijā, tad lūdzu paceļiet roku tagad. Note, but... Bet, eh, jā, es redzu, ka ir vēl kāda runāt gribētāja, bet lūdzu nerunājiet ilgāk kā divas minūtes, jo 10.30 mums ir paredzēta balsošana. Floor for the Un noteikti mums ir jādod vārds vēl komisijai un arī prezidentūrai. 10.30 mēs sākam balsot, mums vairāk nav laika. Gijoms kundze, lūdzu. Jā, liels paldies priekšsēdētājai. Par repatriācijas jautājumu. Tā ir pavisam aktuāla tēma. To gribēju tikai pateikt vēl tā īpaši gribētu runāt par eh, iniciatīvas ziņojuma virsrakstu, jo šajā sadar ir runa par sadarbību ar trešajām valstīm, nolīguma efektīvu izpildi un uh, direktīvas praktisko īstenošanu. Tas ir ļoti plaši tvērts temats šim iniciatīvas ziņojumam. Tur noteikti ir jāveic arī definīciju sastādīšanas darbs. Tas viss ir jāieliek attiecīgā ietvarā, visi šie temati, par ko ir runa jo, protams, viss būs atkarīgs arī no finansējuma. Mēs runājam par migrācijas fondu pašlaik, to kolēģis pats ļoti labi zina, un mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka patvērumu un migrācijas eh, fondā ir runa arī par brīvprātīgo atgriešanos, ir jābūt arī alternatīvām personu aizturēšanai, un ir šeit jārunā arī par piespiedu atgriešanos. Un tas viss ir jārisina ņemot vērā finansiālo ierobežojumu prioritātes par repatriāciju un uh, noliekumiem par repatriāciju. Gribu pieminēt pāris punktu. Arī Gergijus to tikko kā pieminēja. Es domāju, pamats ir skaidrs. Esam pret dažādo īstenošanu, dažādo piemērošanu šiem uh, noliekumiem Eiropas Savienība. Dažas no līkumiem uh, pamatojas uz divpusējiem noliekumiem. Turklāt ir uh, šeit um, jāņem vērā arī kopieko akī, bet uh, Šeit ir jānosoda tā ļoti necaurskatāmā īstenošana un arī necaurskatāmais eh, veids, kādā tiek noslēgta noliegumi. Arī kas attiecas uz datiem, tad mums nav skaidri informācija par to. Par cilvēktiesību ievērošanu arī tur ir vairāk jautājumu, pašlaik ir sarežģīti saskatīt eh, un novērtēt, kādas sekas būs šādām repatriācijas noliegumiem, kāda ietekme kādi būs eh, politiskā patvēruma pieprasīšanas skaitļi un arī risks, ko rada šāda pakāpeniska repatriācija. Tāda politika kā medusmaize un pātaga, tā varbūt tas būtu nav pats labākais variants, gribētu norādīt arī uz sadarbību trešajām valstīm. Protams, ka ir nepieciešams, lai sadarbība starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm balstītos uz līdzsvarotiem skaidriem principiem un ka vajadzētu atteikties no kondicionalitātes principa. Un uh, vajadzētu nodrošināt efektīvu repatriāciju, bet no otras puses ir jāparedz arī sankcijas. Ir divas pieejas, ja pareizi sakot, divas medaļas puses repatriācijas politikā. Pirmais uh, ziņojums par rezultātiem, ja pirms šī ziņojuma publicēšanas mums īstenībā nekā nav nekāda pamata. Arī Libas komitejā, lai sagatavotu grozījumus, šeit komisijai vajadzētu parādīt jau pirmo to virzienu, kādā tas viss iet, lai varētu jau sākt domāt par šo jautājumu. Noslēgumā gribētu teikt, ka atsevišķi elements vajadzētu īpaši ņemt vērā, piemēram, par personu aizturēšanu, jo ir pierādīts, ka daudzās valstīs cilvēku aizturēšana netiek izmantot kā pēdējā iespēja, un alternatīvas nav ņemtas pietiekam vērā mums eh, vairāk ir jārunā par šiem problēmām un arī par finansējumu un priekšlikumiem. Eh, Senjora Romero Lopes, por favor, inter... Senjora Lopes kundze, lūdzu, mēģiniet runāt īsi. Jā, eh, referentam Protams, šeit eh, tika dots ļoti daudz laika, 15 minūtes, un es gribu arī, lai citiem būtu iespēja izteikties, un lai nebūtu tā, kā mums ir jāturas eh, diskusijā. Jā, nevar taču būt tā, ka eh, viens runā 15 minūtes, un tagad pārējie tikai 2 minūtes drīkst runāt. Referentam automātiski ir vairāk laika nekā citiem runātājiem, nekā ēnu referentiem. Es gribētu jūs lūgt eh, atbalstiet mums, lai mēs varam tiešām tikt galā ar laika problēmu. Paldies priekšādātā. Jā, tas patiešām ir eh, ļoti steidzams jautājums. Šis eh, iniciatīvas ziņojums par repatriāciju agrāk to apzīmē kā tādu kaunu un negodu ziņojumu. Ja migranti, kas dodas uz Eiropu un ieceļo nelegāli, viņi tiek atgriezti atpakaļ uz savām valstīm. Bet par ko šeit īstenībā ir runa? Ir runa par to, ka seši mēneši viņi pavada arestā. aizturēšanas centros, un eh, šīm personām, protams, ka viņas ir gājušas cauri ļoti sarežģītam laikam, un šī iespēja, ka viņas var aizturēt sešus mēnešus, tas ir īpaši jautājums, un lai nevalstiskās organizācijas varētu darboties, eh, tam vajag uh, piekrišanu dalību valstīm un uh, nevalstiskām organizācijām nav nekāda piekļuva šiem aizturēšanas centriem, viņiem nav nekādas tiesības, un lai mēs varētu īstenot to, kas tiek prasīts repatriācijas direktīvā, lai šīs pamatiesības varētu izmantot, ir nepieciešami mehānismi, procedūras, un atšķirības ir milzīgas. Vācijā tas var būt trīs dienas, pirms cilvēki var tikt repatriāti, bet vienlaikus uh, šiem cilvēkiem ir visi pamatiesības, tās var izmantot, bet Spānijā tas ilgs 20 dienas un Grieķijā 6 mēnešus. Tā nedrīkstētu būt. Mums ir nepieciešami mehānismi, lai garantētu pamatiesības un lai tās tiešām arī īstenotu. Tas būtu nepieciešams, bet komisāra Māstrēma nekad mums nav devusi datus. Kolēģi arī teica, ka nav datu, mums ir tūkstošiem pilsoņu no trešajām valstīm, kuri šodien ir eh, tādā ļoti nožēlojumā situācijā. Tādēļ ir ļoti labi, ka ir iniciatīvas ziņojums, bet mums ir jāpieņem lēmums, lai pašreizējā situācija varētu tikt risināta. Mēs nerīkojamies kā civilizētas Eiropas pilsoņi. Mēs eh, pret eh, migrantiem uh, kas ir spiedz dzīvot šajos eh, centros kā pret vergiem. Daži no viņiem ir ieslodzīti un viņi nevar baudīt pamatiesības. Tas ir jāmaina pašos pamatos. Oui, merci, euh, monsieur le président. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka atkal jau izteikšu kritiku, bet eh, jūs vispirms dodat vārdu ēnu referentiem esmu drusku arī pārsteigta par to, kā jūs dodat vārdus, cik ilgu laiku katram. Paldies referentam. Būtu ļoti jauki, ja viņš klausītos. Papaliko laukungs, varbūt jūs varētu klausīties. Mēs runājam par tematu, par ko jūs esat sastādījis ziņojumu. Ļoti jauki, ka jūs esat ar mieru klausīties. Gribētu teikt paldies kolēģim Papa Nikolau par ievadu. Mēs eh, ne par visiem punktiem esam vienās domās, bet eh, es domāju, ka mēs ļoti labi sadarbosimies gan šeit komitejā, gan arī vispār. Gribu teikt, ka vajadzētu vienoties vismaz par minimālo punktu skaitu. Īsti neesmu varējis saprast, kādēļ tautas partija prasa par šo jautājumu ministriju ziņojumu pirms komisija ir sastādījusi bilanci par uh, repatriācijas direktīvu. Es piekrītu tam, ka mēs, eh, protams, mums vajadzētu izteikties par šiem punktiem, un, bet mums vajadzētu saņemt eh, arī pietiekam informāciju. Noteikti pirms komisijas sastādīs bilanci, tai noteikti jau ir ļoti daudz informācijas, bet tomēr ir svarīgi, ka mēs runājam par šo jautājumu. Ir arī ļoti lielas atšķirības atkarībā no dalībvalsts. Un uh, šī repatriācijas direktīva, kuras arī vēlētos nosēja par tādu kaunu negodu direktīvu, tur ir grūtības ar īstenošanu. Ir jābūt prioritātēm, ir ļoti maz progresa panāk, panākts eh, repatriācijas direktīvā. Vajadzētu vismaz parūpēties par to, lai šie nedaudzie pozitīvie punkti tiktu arī iztenoti. Mums ir tā laime pēdiņās, ka komisija strādā pie šī jautājuma ir īpašais uh, referents ANO par cilvēktiesībām, kurš uh, ļoti detalizēti izteica spriedumu par šo repatriācijas uh, direktīvu un tās ietekme, tur ir vairāki jautājumi, kas tiešām izraisa bāžas. Pirmkārt, runa ir par to, ka cilvēki tiek ieslodzīti, un tas nekad nedrīkstētu būt pirmais un galvenais risinājums. Tie ir imigranti, kas ir ieceļojuši nelikumīgi, bet, diemžēl, ir tā, ka atkal un atkal notiek tā, ka cilvēki tiek arestēti un turēt ieslodzījumā, arī cilvēki, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, sievietes, bērni, nepilngadīgi, kuriem nav neviens pieaugušais līdzi, un šeit galvenais jautājums, kas ir jāizvies priekšplānā, ir cilvēktiesības. Ir arī vēl citi punkti, par kuriem vajadzētu diskutēt, kad būs sagatavota attiecīga rozījumi, arī citi punkti, kas ir ļoti būtiski šajā dokumentā. ANO un nevalstiskas organizācijas šeit ir veikušas eh, darbu, savākuši informāciju, un eh, Eiropas Savienība un daudz dalību valsti šeit runā tikai un vienīgi par drošības jautājumiem. Iekšlietu ministrijas parasti strādā pie šiem jautājumiem tikai un vienīgi, un mēs visi ļoti labi zinām, ka mums ir nepieciešama globāla pieeja strādāt pie šiem jautājumiem, citādi mēs nevarēsim panākt progresu. Lai tiešām būtu nepieciešamie skaitļi, un tiek apgalvots, ka Eiropas Savienība esot pārpludināta, uh, ar bēgļiem, bet eh, pēdējos 20 gados patiesībā šie skaitļi ir pieauguši tikai par 2 līdz 3 procentiem. Tā kā šis skaitlis nemaz nav tik liels, kas attiec uz personu pārvietošanās brīvību, tas ir eh, ļoti problemātiski, ja to saliecina ar preču brīvu pārvietošanas brīvību. Šeit tiesības netiek ievērotas. Presidenta. Paldies, priekšsēdētāji, saka Jakolino kungs. Tas ir temāts, kas, protams, pašreizējā laika brīdī ir ar īpašu nozīmi un Georgio Papa Nikolau ļoti detalizēti jau runāja par šo jautājumu. Mums šeit ir jānošķir lietas. No vienas puses runa ir par to, kā apieties ar eh, migrantu plūsmām, kas ir jāintegrē. Šeit runa ir par bēgļiem, kuriem ir tiesies pieprasīt patvērumu. Šī personu grupa mums ir jānošķir no ekonomiskajiem bēgļiem cilvēkiem, kas dodas uz Eiropu, bet kuriem nav uzturēšanās atļauja. Savukārt ekonomiskie bēgļi ir jāsūt atpakaļ. Protams, ka mēs vēlētos, lai tā būtu brīvprātīga atgriešanās, lai tā būtu vismaz atgriešanās, kurā ir ievērotas visas pamatiesības. situācija ir tāda, ka dažādām nodaļām, institūcijām ir jāsadarbojas. Mums ir nepieciešama nolīkuma arī ar trešajām valstīm. Pašreizējā laika brīdī, kad ir notikusi traģēdija vidusjūrā, un šis traģēdijas notiek vēl un vēl atkal un atkal, mums eh, pirmkārt vajadzētu rūpēties par to, lai mēs viņus varētu saprātīgi un labi uzņemt. Viņus, protams, var nepatrēt, bet viņiem ir uh, normālos apstākļos jāierodas, mums viņš ir jāuzņem pienācīgi. Situācija ir tāda, ka ir ļoti daudzi bojāgājušie, ļoti daudz eh, nauda tiek maksāta, cilvēkiem ir cerība, bet cerības tiek sagrautas. Kā jau teicu, mums ir jārīkojas koordinēti. Repatriācija par šo punktu. Šis eh, ziņojums ir ārkārtīgi būtisks. Georgijus Papanikolau vēlējās eh, sastādīt šo ziņojumu un ir izdarījis to ļoti labi, un uh, arī komisija par to ir izteikusies. Cerams, ka arī padome pieņems lēmumus. Tā ir cīņa, kas mums ir jāveic kopā pret uh, cilvēku tirgotājiem, pret uh, kontrabandistiem. Mums ir ļoti godīgi jāsadala sloks. Jā, paldies, saka Flotaris kundze. Es domāju, ka mums šeit vajadzētu izvēlēties šādu pieeju. Uh, lai mūsu darbs tiešām sniegtu labumu. Mums vajadzēja paraudzīties uz galveno instrumentu, kas ir Eiropas politikas rīcībā repatriācijas jautājumā. Tad ir arī jānovērtu, kā tiek strādāts ar šiem instrumentiem, ir tīpaši ņemot vērā cilvēktiesību prioritāti. Mums vajadzētu, nevajadzētu domāt, vai tas dod kādu labumu, Tas varētu novest pie tā, ka mēs izstrādājam priekšlikumus, kā mainīt likumus. Vīriem es varētu ieteikt, ka noteiktas normas, kas jau tagad eksistē, lai tās tiktu pamatoti īstenotas. Kā jau teicu, mums šeit ir dažādi instrumenti, piemēram, arī finanšu instruments, kas tika jau piemērot, pieminēts, tad ir arī repatriācijas eh, nolīkumi. Es domāju, ka mēs eh, varam šeit eh, kopienas līmenī strādāt, tas nav vajadzīgs jādara divpusējā līmenī. Uh, Mums ir vajadzīgs arī kritisks vērtējums, kas attiecas Eiropas komisiju par šiem repatriācijas nolīkumiem. Bet, diemžēl, tas viss ir kaut kur pazūdis atvilktnē un nav izvilkts dienas gaismā un īstenots kas uh, attiecas uz repatriācijas nolikumiem, Eiropas komisija ir veikusi novērtējumu, bet šo darbu mēs varētu paņemt par pamatu šos veiktos uh, novērtējumus, lai izstrādātu ieteikumus, lai izstrādāt jaunus uh, ieteikumus, kas attiecas uz uh, labu pamatot īstenošanu. Varētu arī teikt, ka noteikti noliekumi ir jāpārtrauc, ja tie sagādā liels problēmas, dalībvalstis ir jāaicina strādāt kopā ar nevalstiskām organizācijām, ar statotiskajām organizācijām, kopīgās uh, repatriācijas komisijās, kas ir nepieciešams, lai varētu īstenot noliekumus. Šeit vajadzētu arī raudzīties, kā ir ievērots pamatiesības, it īpaši runājot par jautājumiem, kas tika jau pieminēti attiecībos nolīgumi, tie ir kā tādi masveida nolīgumi vai kas kādas tipa noliekumi. Ir īpaši gadījumi, piemēram, Pakistāna, būtu ļoti labi, ja būtu vēl papildus informācija. Otrais punkts - Frontex. Par Frontex mandātu Frontexam ir jāatbalsta dalībvalstis, ir jākoordinē pasākumi vai arī jāizteno tieši. Mūsu diskusijā mums vēl nav izdevies eh, panākt to, ka būtu neatkarīga Frontex darbiem nodrošināt, bet mēs esam padarījuši iespējami to, ka ir cilvēktiesību pārstāvis par repatriāciju. To vajadzētu harmonizēti tieši Frontexam. Un šeit jāpadomā, kā darbosies mūsu cilvēktiesību institūcijas, instances, lai varētu nodrošināt to, ka nodrošināts ir repatriantu pamatiesības. Direktīva par repatriāciju kopumā. Es domāju, ka mēs visi esam bijuši pie Eiropas Savienības robežām, esam bijuši šajos eh, migrantu uzņemšanas centros un esam konstatējuši, ka situācija šeit patiešām ir ļoti uh, nepieņemama, briesmīga. Arī cilvēku arestēšana kādreiz ir arī tā, ka sanitārie apstākļi ir briesmīgi un uh, apstākļi apdraud cilvēku veselību un drošību, cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ, bet viņiem nemaz nav iespēja saņemt nepieciešamos medikamentus. Ir runa arī par juridisko atbalstu šiem cilvēkiem, un reizēm ir tā, ka arests ir tiešām, tam vajadzēja būt pēdējai iespējai, ko var izmantot. Tikai pēc tam to vajadzētu izmantot, kad vispārējais jau ir pārbaudīts. Tik uzdots arī jautājums par uh, nepilngadīgo personu arestu un ievietošanu šajos centros un par piekļuvi NVO un žurnālistiem šiem centriem. Šai sakarā esmu saņēmuši jau arī atbildi, kas būs noderīga mūsu darbā. Es domāju, ka visi šie precīzie jautājumi, konkrētie jautājumi par darba vērtējumu un par situācijas vērtējumu, par grozījumiem, kas ir jāsagatavo, Flotras kundze tiek pārtraukta. Jā, es tūlīt beigšu runāt, saka Flotras kundze. Es domāju, ka ir būtiski, lai mēs patiešām varētu panākt nepieciešama struktūra mūsu darbā, un vajadzētu ļaut runāt komisijai par šiem jautājumiem. Es atvainojos, tiešām mani sauc Flotras kundze. Jā, labi, Flotras kundze. Jūs runājat piecas minūtes, nevis divas minūtes, un es, es teicu un atkārtoju, ka katrs drīkst runāt divas minūtes. Mēs esam atpalikuši jau laika ziņā, mums tūlīt būs balsošana, tik vienkārši ir tā lieta. Labi, bet uh, referents un uh, viens ēnu referents no politiskās grupas ir vienkārši, vienkārši nosacījumi šajā diskusijā. Jā, paldies priekšēdētājiem. Uh, saka Klēskungs, Eiropas Savienība ir eh, paņēmu savā pāraudzībā ieceļotāju un patvērumu piešķiršanas eh, politiku, un tas, protams, iekļauj sevi arī repatriācijas jautājumu. Tas ir kaut kas, ko esam pieprasījuši atkal un atkal pagājuši vasar. Daži kolēģi uh, devās eh, dienesta ceļamos uz Spāniju, lai vērtētu Frontex darbu un arī piekrastes patruļas un policijas darbību pie robežām. Un mums tika teikts, ja desmit personas nelegāli ieceļo Eiropā, piemēram, Spānijā pa vidusjūras ceļu, tad viena persona tiek atzīta kā bēglis, viena persona tiek nosūtīta atpakaļ un pārējās astoņas personas vienkārši pazūd un saglabā nelegālu statusu Eiropas Savienībā. Pie šīs problēmas ir jāstrādā. 80% no nelegālajiem ieceļotājiem Eiropas Savienībā netiek aizsūtīti atpakaļ, tad patiešām tā ir problēma politikā, un pie šīs problēmas ir jāstrādā. Atkal un atkal, kad tiek uh, izdarīti mēģinājumi norganizēt repatriāciju, tad to sabotē. Abas puses Eiropas Savienībā kreisās valdības, kreisās partijas izrāda pretestību un atkal izdomā kaut kādas atrunas, lai personas nevarētu izrādīt atpakaļ uz valstiem, no kurienes tās nāk, un turklāt ir arī pārāk maz atbalsta. Ir pat aktīva pretošanās izcelsmes valstīs, lai šīs personas paņemtu atpakaļ, un tad ir uh, jāīsteno sankcijas. Tur ir jāķeras pie lietas un kaut kas jādara. Ja ir repatriācijas nolīkumi, un ja trešās valstis neievēro šos notiekumus, tad tam ir jābūt uh, saistītam ar sodiem, ar sankcijām. Es domāju, piemēram, šeit par kaimiņu attiecības politiku, par attīstības sadarbību, tur jāizmanto līdzekļi. Ja tiek konstatēts, ka kā trešā valsts eh, neīsteno savas eh, pienākumus repatriācijas politikas ietvaros, ja Eiropas Savienība uh, šo repatriācijas nolīgumus nevar īstenot, tad ir jārīkojas divpusēji, tad eh, ir jābūt sadarbībai dalībvalstu līmenī starp trešajām valstīm un va dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Paldies, un eh, tagad eh, komisijiem padomē vārds. Es saprotu, ka jums ir jāizsakās, bet lūdzu, esiet lakoniski. Komisija pirmā lūdzu. Mm, thank you, Chairman. Indeed. Paldies! Jā, tiešām komisija visticamākais 17. decembrī nāks klajā ar pirmo īstenošanas ziņojumu par repatriācijas pārvaldību. Patreizajā momentā es varētu apgalvot, ka visticamākais šis atpakaļ uzņemšanas īstenošanas ziņojums būs pozitīvs proti ka repatriācijas pārvaldība ir palīdzējusi, lai aizsargātu nelegālo imigrantu cilvēktiesības un pilsoņtiesības. Mēs eh, sīkāk šajā ziņojumā izanalizēsim tos aspektus, kurus jau pieminēja godātie deputāti savās runās. Mēs runāsim par aizturēšanu, par, par brīvprātīgas atpakaļ atgriešanas principiem un piespiedu atpakaļ atgriešanas priekš, principiem par e, to, kādā veidā notiek daudz momenti. Mēs izanalizēsim šos aspektus un nāksim klajā ar ieteikumiem tālākai politikai. Šobrīd šķiet, ka e, šajā ziņojumā parādīsies viens un tas pats vienlaicīgi ar komisijas e, sagatavoto ziņojumu. Pēc e, mūsu domām būtu labāk, ja šis ziņojums nedaudz pagaidīt, kad komisija jau ir sagatavojusi savu pārskatu, jo tad jau būs statistiski pārbaudītu analīzes datu. Padome, prieksēdētājs saka, padome nevēlas neko teikt. Labi, labi, Paldies, ietaupam laiku, un tagad vārds referentam. Lūdzu, ļoti ātri. Jā, jā, būšu lakonisks, saka Papanika Laukungs. Jā, paldies visiem kolēģiem, kur izteicās. Ļoti interesanti komentāri, un vēlētos eh, Veržā kundzei atbildēt, ka sākotnējā ziņojuma jēga bija eh, ļaut ieskatīties uh, tajā, vai mums ir visaptverošs plāns un visaptveroša politika par repatriācijas pārvaldību. Un eh, mēs vēlējāmies eh, arī šo, šīs direktīvas eh, īstenošanas pārskats tajā ietvert. Tas nav bijis un nekad nebūs mūsu mērķis mēģināt šajā ziņojumā darīt kaut ko paralēli komisijas paveiktajam. Un, e, protams, e, mēs nevēlamies, lai gala beigās rastos sajukums. Nē, nē. Mēs mēģinām paši komisijā izvērtēt visaptverošu skatījumu par to, vai atpakaļ uzņemšanas līgumi darbojas, vai tie tiek adekvāti izpildīti, vai tiem ir pozitīvs efekts un sekas, uh, un eh, vai tas efektīvi darbojas Eiropas līmenī. Pēc manām domām šis repatriācijas pārvaldības plāns Eiropas līmenī nedarbojās, un tāpēc mēs arī vēlējāmies šo pašiniciatīvas ziņojumu sagatavot. Tātad mūsu skatījums būs no tāda īpaša skatu punkta. Vēlētos pateikties visām ēnu referentēm un visiem kolēģiem, kuri ir snieguši ieguldījumu šo ziņojumu sagatavošanā. Kā jau teicu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu izvirzītas prioritātes un lai mums būtu stratēģisks skatījums par to, ko darīt Eiropas līmenī. Mēs eh, vēlamies sagatavot tādu ziņojumu, kura pamatiem, trīs vaļiem, teiksim, varētu piekrist visas politiskās grupas. Protams, pamattiesības, protams, cilvēktiesību pārkāpumi, ja tāda ir un tāda ir, tad mums par to ir jārunā, bet tā nav vienīgā problēma. Ir procedūra pārkāpumi, ir cilvēku tirgoņi, tas viss ir jāizskata. Lielas liels paldies kolēģiem! Un eh, burtiski turpmākajās nedēļās esmu pārliecināts, mums būs darba pilnas rokas. Un pēc iespējas, vā, pēc iespējas ātrāk ceru, ka mums izdosies jūsu priekšā nolikt ziņojuma sākotnējo tekstu priekšsēdētājs. Labi. Esam uzklausījuši visus, arī referenta gala vārdus, un esam pabeiguši diskusijas par sesto punktu ir paredzēts e, ziņojuma priekšlikuma teksts sagatavot 27. novembrī, 5. decembrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš un 22. janvāra Liba komiteja ir paredzēts balsojums. Viss viens prāts, jā, jā, jā, un tagad pārējām pie balsojumiem. Mēs esam jau iekavējuši, ir jābalso par trīs dokumentiem, balsojums nebūs atsauc uz reglamentu, jūs vēlaties atsaukties uz reglamentu? Uh, voorzitter, meestal is de verstrekking van de stemlijsten uh, slecht. Heeft, uh... Prieksēdētāja kungs, eh, mums eh, nav ticis vēl nolemts par šiem eh, balsojumu, par balsojumu sarakstiem, un es neesmu vispār saņēmis balsošanas sarakstu. Es esmu mēģinājis pēdējās stundas saņemt šo balsojumu sarakstu, bet, kā jau parasti, viss ir iekavējies. Esmu jau nosūtījis jums savu veidu sūdzību un domāju, ka e, balsojumam ir jātiek atliektam, ja visiem, atliktam, ja visiem deputātiem nav izsniegts balsošanas saraksts. Mana balss arī ir svarīga, tieši tāpat kā visu pārējo deputātu balss. Vakardien, nē, atvainojos, tomēr iepriekšējā nedēļā man tika solīts balsošanas saraksts. Un eh, šobrīd, kā jau parasti, jūs nesat izpildījuši savu solījumu, prieksēdētājs. Tā ir regulāra procedūra, mēs um, regulāri izējam cauri šiem punktiem un ikvienam Libe komitejas deputātam uh, ir izsūtīts balsošanas saraksts labu brīdi iepriekš, vismaz 24 stundas pirms paredzētās balsošanas. Un vakar, es zinu, tika izsūtīts pilnīgi visiem Liba deputātiem balsošanas saraksts. Sekretariāts to apstiprina, jūs esat to saņēmuši laikā, tā kā jūsu sūdzībai, jūsu iebildumiem nav pamatojuma. Uh, Priekšsēdētāja kungs, es regulāri esmu sūdzējies par šo, saka Ziļstras kungs, un man pat principā nepārsteidz tas, ka es saņemu balsošanas sarakstu 30 minūtes pirms eh, sēdes sākuma, bet šobrīd es to nesaņēmu. Šausminoši. All of the, all of the rest of the members have received their voting lists visi deputāti ir saņēmuši balsošanas sarakstu. Jā, mēs, protams, protokolā atzīmēsim to, ka jūs apgalvojat, ka nesat, bet tagad mēs pārējām pie balsošanas. Kolēģi! Pirmais. Mēs balsojam par pasākumiem, kas veikts saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu, dalībvalsts kontrolas mehānismiem, kur atrodas uz komisijas īstenošanas pilnvaru pievērošanu. Tas ir Flašakovas Benovas kundze ziņu atzinums. Ziņojums. Four. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pieci par. Pret. Atturs pieņemts. tehnisks papildinājums, vai tas ir grozījums? Nē, tas netiek uzskatīts par grozījumu. Vai mums ir jābalso par tehnisku, tehniskām izmaiņām? Jā, par pirmo pantu ir tehniskas izmaiņas par pret atturs pieņemts. Sastais groz, piektais grozījums. Atvainojas sastais, saka priekšsēdētājs par pret atturs pieņemts. Septiņi par pret pret atturas noraidīts 8 par pret atturas pieņemts 9. Noraidīts jūs sakat labi. Noraidīts? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. I will check in. The vote is open. No, you don't have your card? Ak tā jums nav līdz balsošanas karteņa. Labi, jūs varat parādīt jūsu balsojumu ar rokām. Sākam lūdzu balsot tie, kuriem kartiņas tomēr ir līdzi. Beidzam balsot. 24 pār 18 pret pieņemts. 9 par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas noraidīts. 11 par pret pret atturas noraidīts, viens par pret atturas pieņemts, apsvērums C, trešais grozījums, atvainošana, piedošana, labo prieksēdētājs, divi tomēr par pret atturas pieņemts, trīs par pret atturas pieņemts, un tagad balsojam par visu tekstu ar grozījumiem kopumā. Sākam balsot elektroniski, lūdzu, beidzam balsot. Un 38 pār 4 pret, neviens nav atturējies. Paldies Flašakovs Beņams kundzei. Un tagad balsojam par ieteikumu par protokolu par šaujamieroču, to detaļu sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprits apkarošanu. Referente ir Veronika Matjo. Tas ir ieteikums, grozījumi iesniegti nav. Tātad mēs balsojam par galīgo tekstu redakciju. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pār 1 ir atturējies un viens deputāts ir balsojums pret. Paldies, Matie kundzei. Un tagad eh, trešais balsojums ir par Filipa Klāsa kunga ziņojumu. Tas ir lēmums par pielikumu grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus. Balsojam par grozījumiem. Kompromis viens par pret atturas pieņemts. Grozījums Labi, atkrīt, saka priekšsēdētājs. Un bal galīgais balsojums par tekstu ar grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Lūdzu, beidzam balsot. 42 pār, neviens nav atturējies un nobalsojis pret. Paldies Kleisa kungam. Un tagad esam pārlekuši uz desmito darba kārtības punktu. Personu kontroli pie ārējām robežām pamatojoties to, ka attiecībā uz tranzītu tur teritorijām vai iecerētā uzturēšanos to teritorijās uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, Horvātija un Kipra dažas dokumentus vienpusīgi atzīst par līdzvērtīgiem savas valsts vīzām. Referente ir Taņija Fadžonas kundze, un Fadžonas kundze nav ieradusies. Morais kundze runās, Morais kungs runās Fadžonas kundzes vietā, un tad uzklausīsim deputātu teikto. Pēc tam komisija un prezidentūra, bet pirmajam dod vārdu Morais kungam. Thank you, Chairman. Um, Mrs. Fajon couldn't be Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, eh, Taņa nevarēja, diemžēl nevar ierasties, bet viņa vēlējās, eh, vai varbūt komisijai ir jādod pirmie vārds? Nē? Would you like the commission? Yes, yes. Yeah. I see. Jā. Saskaņā ar procedūru mums vispirms ir jāuzklausa komisija, un pēc tam uzklausīsim Raesu kungu, kas izsakās referentes Fajonas vārdā, un pēc tam izteiksies ēnu referenti un pārējie deputāti. Ja komisija tagad vēlētos izteikties, lūdzu dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti priecīgs, ka jūs jau nolasījāt šo ļoti sarežģīto un garo virsrakstu priekšlikumam, ar kuru uh, mani jums šodien ir jāiepazīstina. Uh, Pirmām kārtām es vēlētos izstāstīt vispārējo kontekstu, kāpēc komisija nāca klajā ar šādu priekšlikumu. Un, protams, šis konteksts arī ir jāanalizē. Un pēc tam es vēlētos arī atsaukties uz trīs vai četriem specifiskiem jautājumiem. Sākšu ar vispārējo kontekstu. Pirmkārt, mums ir jāatcerās, ka tad, kad jauna dalībvalsts pievienojas Eiropas Savienībai, tā automātiski nekļūst par Schengenas zonas dalību valsti bez iekšējām robežām. Vispirms ir laika periods, kas iztek pirms dalībās iestāšanās datuma un uh, kura laikā pastāv šīs robežas kontrole vienas zonas dalībvalstīm. Iestājas liekumi paredz divu posmu īstenošanas procesu Schengenes akī, kas ir jāveic jaunajām dalībvalstīm. Daļa no Schengenes akī ir jāīsteno sākot no iestājas datuma. Pārējās Schengenes akī daļas ir piemērojamas no datuma, kad konkrētā dalībvalsts iestājas Schengenas zonā. Attiecībā uz vīzu politiku ir ierobežots Schengenas akī instrumentu skaits, kas iekrīt pirmajā kategorijā, proti eh, šie tiesību akti ir jāīsteno dalību valstī sākot no iestājas datuma, jo īpaši es gribētu atsaukties uz 2001. gada 539 regulu, kas ir arī uz jūsu kaldiem, proti jaunai dalību valstī ir jāpiemēro vīzas prasības visām dalību valstīm, kas ir mūsu negatīvajā vīzu sarakstā sākot no iestājas datuma. Pārējās vīzu politikas daļas netiek piemērotas sākot no iestājas datuma, piemēram, vīzu kodeks. Jaunai dalību valstī nav jābūt automātiski pievienotai pie VIS, taču saskaņā ar Schengena sakī nosacījumiem ir jāīsteno savstarpējā vīzu atzīšana. Šajā gadījumā Horvātijai ir jāpiemēro vīzu prasības valstīm, kam ir vajadzīgas vīzas saskaņā ar 2001. gada 539. regulu, bet savstarpējā atzīšana vēl netiek piemērota. Tas nozīmē, ka mūsu gadījumā Horvātijai ir jāpieprasa nacionālā vīza pat, ja šis cilvēks, kas vēlas ceļot uz Horvātiju, ir jau ieguvis e, daudzo iebraukšanas e, reižu vīzu, kas tiek piemērot Schengens valstīs. Protams, Tas rada uh, ļoti daudz darba, kas iespējams nav pamatoti. Cilvēki, kuri ir iegūši Schengens vīzu vai kurām ir uh, uzturēšanās atļauja kādā no Schengens dalību valstīm, visticamāk, ka nesaskarsies ar neregulārās migrācijas vai drošības problēmām jaunās dalībvalstīs tādās kā Horvātija. Šī iemesla dēļ, lai izvairītos no nevajadzīgas birokrātijas, Jau agrāk, 2004. un 2007. gadā, kad notika iestāšanās, Eiropas Savienība pieņēma instrumentus, kas ļāva jaunajām dalībvalstīm vienpusēji atzīt Schengenas vīzas un Schengenas uzturēšanās atļaujas uh, īsai vizītei vai tranzītam savā teritorijā. Ar šo priekšlikumu Horvātijas iestāšanās gadījumā mēs piedāvājam tieši šādu pašu iespēju. Mēs ļausim Horvātijai vienpusēji atzīt Schengenas vīzas un Schengenas uzturēšanās atļaujas. Tātad, eh, kā komisija, mēs sākām ar ideju, ka gan padomē, gan dalībvalstīm, gan parlamentam nevajadzētu rasties nekādām problēmām Te nav nekāds principiāls jautājums, mēs vienkārši atkārtojam to pašu, ko divreiz agrāk jau esam darījuši. Tas būtu vispārējais konteksts. Daži specifiski jautājumi. Pirmkārt, ir vērojamas izmaiņas salīdzinājumā ar diviem līdzīgajiem lēmumiem, kas tika pieņemti agrāk. Šie lēmumi pieļāva vienpusēji atļaut uh, atzīt uh, Schengenas vīzas tikai tranzītam caur jauno dalībvalsti. Ja trešās valsts piedarīgais vēlējās doties uz citām dalībvalstīm, lai tur uzturētos, teiksim, uz mēnesi, pavadītu atvaļinājumu, tad šī vienpusēja atzīšana netika piemērota. Tika uzskatīts, ka šajā gadījumā jaunā dalībvalsts ir jaunais ceļojuma galamērķis, un līdz ar to ir jāpiemēro vīzu procedūra. Vīzu kodeks ir atbrīvojies no tranzīta vīzas. Tagad mums ir tikai viena Schengenas vīza, kas tiek izmantota vai nu tranzītam, vai arī īsam apmeklējumam. Izrietot no šīs loģikas, šis priekšlikums ļautu Horvātijai vienpusēji atzīt Schengenas vīzas un Schengenas uzturēšanās atļaujas arī īsiem apmeklējumiem savā teritorijā. Tātad eh, šī Schengenas daudzreizējā vīza pieļauj došanos uz Horvātiju, ja Horvātija pieņemtu lēmumu izmantot šo sistēmu, nepieprasot iegūt uh, Hor Horvātijas uh, īstermiņa vīzu. Tātad tas vienkārši loģiski izriet no jaunajām izmaiņām vīzu kodeksā, un tieši tāpēc arī mēs mm, gribam Uh, atcelt visus šos lēmumus attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju. Tātad uh, te ir runa par vienpusēju atzīšanu ne tikai tranzītam, bet arī uh, īstermiņa apmeklējumiem. Trešais punkts, kāpēc mēs viesrakstā pieminam tikai Kipru blakus Horvātijai, un kāpēc netiek pieminētas Rumānija un Bulgārija? Tāpēc, ka pašlaik uh, Rumānija un Bulgārija vēl nav iestājušās Schengenā. Priekšsēdētāji, Tad, kad komisija izniedza šo priekšlikumu, mēs e, sākām ar ideju, ka Rumānija un Bulgārija pievienosies Schengenas zonai pavisam drīz, un tas būtu nepareizs politisks signāls, ka savā priekšlikumā mēs vēl ar vien iekļautu Rumāniju un Bulgāriju. Jo šīm valstīm, tad, kad tās būs iestājušās Schengenā, būs jāpiemēro normālie Schengenas noteikumi par savstarpēju vīzu atzīšanu. Tādējādi mēs dotu signālu, ka komisija uzskata, ka līdz šī priekšlikuma pieņemšanai Rumānija un Bulgārija vēl ar vien nebūtu Schengens zonā. Protams, tad, kad mēs eh, nokļuvām, nokļūsim līdz šī priekšlikuma pieņemšanai, tad Rumānija un Bulgārija visticamāk vēl nebūs Schengenas zonā, nekāds datums vēl nav noteikts. Un tas nozīmē, ka tad mums viņas būs jāiekļauj šajā priekšlikumā. Nu, es tagad vienkāršošu. Horvātija un Kipra var vienpusēji atzīt eh, šīs vīzes, un tad mums vajadzētu iekļaut arī Rumāniju un Bulgāriju blakus šīm valstīm. Šajā gadījumā tā būtu tikai tāda tehniska pielāgošana. Vēl pēdējais punkts attiecībās Kosovu. Parasti tiek dota atļauja jaunajām dalību valstīm atzīt dokumentus, kas ļauj ceļot visā Schengenas zodā. Te ir runa par Schengens vienoto vīzu vai arī uzturēšanās atļauju, ko ir izdevusi Schengens valsts. Taču es vēlētos vēst jūs uzmanību uz to, ka Kosovas pilsoņi principā nevar iegūt vīzu, kas ir derīga visā Schengenas zonā. Kā jūs zināt, ir vairākas dalību valstis, kas neatzīst Kosovu. Un tas uh, arī uh, rada problēmas vīzas izdošanai. Ja dalībvalsts neatzīst Kosovu, tad tā izdos tikai eh, LTV tās augtās vīzas, kuru derīgums attiecas tikai uz šīs valsts teritoriju. Tātad šīs vīzas nepieļauj izbraukt uz citām Schengenas valstīm. Ja vīzu izdod uh, dalībvalsts, kas atzīst Kosovu, lielākā daļa no dalībvalstīm to dara, tad tā būs Schengenas vīza, kas ļaus ceļot visā Schengenas zonā, izņemot uh, to dalībvalstu teritorijas, kuras neatzīst Kosovu. Tas nozīmē, ka šādai vīzai būs tāda plaša uh, teritoriālā darbība, bet tā tomēr neaptvers visu Schengenas zonu. Tātad, lai neizkļa, neizslēgtu Kosovas pilsoņus no šīs iespējas, mēs tekstā esam arī paredzējuši, un iepriekšējos lēmumos jūs neko tādu neatradīsiet, jo to laiku Kosovas jautājums nebija aktuāls. Mēs tātad esam paredzējuši iespēju vienpusēji atzīt vīzas, kas ir izdotas Kosovas pilsoņiem, un kuras um, ir derīgas visās Schengenas teritorijā, izņemot tās dalībvalstis, kuras Kosovu neatzīst. Priekšsēdētāji tie būtu svarīgākie punkti e, no šī priekšlikuma. Protams, esmu gatavs atbildēt uz kā, kādiem jautājumiem. Tā kā mēs esam pieņēmuši līdzīgus lēmumus jau agrāk, es ceru, ka šis priekšlikums e, arī nesaskarsies ar nekādām problēmām. Paldies, tagad uzklausīsim eh, mūsu kolēģi Klodu Morāisu, kurš izteiksies Taņas Fajonas vārdā, kura savukārt ir referente. Paldies, priekšēdētāji! Fajonas kundze šodien nevarēja ierasties, taču esmu apspriedis šo jautājumu ar viņu. Viņas pieeja ir diezgan skaidra un tieša. Esmu ar viņu runājis un viņa uzskata, ka šajos centrālajos jautājumos pēc 2004. un 2007. gada iestāšanās. Šis eh, diezgan tehniskais jautājums ir ļoti skaidrs un nerada nekādas problēmas. Komisijas vīzu eh, darba grupa ir saskarusies ar diezgan sarežģītu situāciju sakarā ar 539 regulu, kas tika jau pieminēta. Cerams, ka šis jautājums nebūs tik sarežģīts, un īsnībā šeit nevar vērot nekādas problēmas, tas ir tāds tehnisks jautājums, tāda ir mūsu pieeja. Šī diskusija paplašinājās, eh, jo tiek runāts arī par Rumāniju un Bulgāriju, jo tās vēl nav iestājušās Schengenas zonā. Šīs diskusijas noteikti ir daudz plašāka konteksta un iespējams, ka daudzi kolēģi vēlēsies par to izteikties. Bet, ja runa par Horvātiju, tad šis jautājums tiešām ir vienkāršs un mēs šeit nesaskatām nekādas problēmas. Vienkāršotais režīms, kas tika izveidots 2004. un 2007. gadā, ir tieši tāds pats, kāds eh, šeit tiek piemērots. Tas nozīmē, ka šeit problēma nebūs, tas ir tehnisks jautājums, tehniska pieeja. Mēs neuzskatām, ka šeit būs eh, kādas problēmas. Un tieši tāda arī ir Fajanas kundzes pieeja. Bet, protams, tiek runāts arī par citām problēmām attiecībā uz Rumāniju un Bulgāriju. Noteikti, ka daudzi kolēģi vēlēsies par to runāt. Uh, taču mēs uzskatām kopā ar Fajonas kundzi, ka šeit problēma nav. Liels paldies komisijai par ieguldīto darbu. Labi, tad tagad uzklausīsim deputātus, kuri vēlas izteikties. Pankovika kungs, lūdzu, vai vēl kāds? Please, other... Vai ir vēl kāda, tad lūdzu paceļiet rokas, lai es redzu Ždanoks kundze. Plankovikča kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties komisijai par šo priekšlikumu izskaidrošanu. Tas ir ļoti svarīgs lēmums un tiešām vienkāršotā procedūra Horvātijai, kā jaunai dalību valstī paredz vienpusēju īslaicīgu vīzu, vīzu un tranzītu vīzu, kā arī Schengen vīzu izsniegšanu, un tas noteikti nāks par labu Horvātijas uh, pilsoņiem un arī Horvātijai pašai, lai samazinātu administratīvo procedūru ilgumu trešo valstu pilsoņiem. Horvātija pēc iestājas tās galvenais strateģiskais mērķis ir iestāties Schengens zonā, un, protams, Horvātija ir gatava izpildīt nepieciešamos kritērijus iestārēji jo Horvātija ir valsts, kura ir piemērojusi savu vīzu politiku pēc iestājas Eiropas Savienības likumdošanai, bet, protams, Horvātija vēlas kļūt par Schengenas dalību valsti. Jo šobrīd ir tāda situācija, ka mēs it kā ar vienu kāju stāvam Schengenā, ņemot vērā to, ka Horvātija ir turistu bieži apmeklēta valsts. Piemēram, ļoti daudz turistu ierodas no Turcijas un Krievijas, un vīzu režīmu sakārtošanai būs nozīme. Īpaši vasaras sezonā. Tāpēc eh, Horvātijas iedzīvotāji vēlas eh, dzirdēt atbalstu no komisijas puses. Jūs noteikti at atcerēsieties, ka mēs eh, sākumā vienojāmies par 14 miljonu piešķīrumu Schengenas eh, sistēmas izveidēji 13. gadā un 14. gadā šīs naudas izmantošana turpināsies. Protams, paturot prātā arī to, ka patreizējā valdība noteikti izvairīsies no tām kļūdām, kādas pieļāva iepriekšējā valdība par saskaņā un saistībā ar Eiropas apcietinājumu orderi. Pilnīgi noteikti vīzu režīmu sakārtošana būs eh, praktiska palīdzība gandrīz ik visām Horvātijas varas iestādēm, un esmu priecīgs, ka par šo jautājumu mēs diskutējam parlamentā. Paldies komisijai par jūsu teikto. Ždanoka, Ždanoks kundze, jūs esat ēnu referentā, tad jums pirmajai vārds. Jā, es esmu, es esmu ēnu referente no zaļo politiskās grupas, un tiešām šis ir tehniskas dabas dokuments, un vēlētos eh, pateikties De Keistera kungam par niansēto izskaidrojumu, jo tehniskos uh, tehniskās detaļās ir jābūt ļoti uzmanīgam. Protams, es e, atbalstu šo ziņojumu un, e, protams, e, mums ir jāatrisina arī Bulgārijas un Rumānijas iestāja Schengenā, un mēs pilnībā esam par to. Un novēlam to pašu arī Horvātijai. Jā, paldies. Visis. Svikas kundze lūdzu tā tiek iz, izrunāts jūsu vārds Švika. Paldies, prieksēdētāji! Horvātijas delegācijas vārdā vēlējos pateikt, ka, protams, atbalstu visu, kas līdz šim šeit ir izskanējis. Īpaši vēlētos pateikties komisijai par tās priekšlikumu. Protams, patreizajā brīdī mums ir jāpieprasa starptautiska vīza atzīšana, un tomēr es piekrītu, ka tas palielina administratīvo spiedienu, tas nozīmē, ka Schengenas vīzu turētājiem ir privileģēta situācija. Tātad šī procedūra saīsina eh, administratīvo procedūru, un kā jau Plankovičs kungs tikko teica, mūsu galvenais mērķis ir Horvātijas iestāja Schengenas zonā. Un eh, Schengenas uh, sistēma pavisam drīz tiks ieviesta Horvātijā. Šobrīd eh, jautājums tiek risināts Horvātijas valdības līmenī. Un eh, mēs eh, šo Schengen sistēmu ieviesīsim cik vien ātri iespējams. Šīs vienpusējās vīzu atzīšanas no dažādu dalību valstu puses ir apsveicams. Esam par to runājuši jau iepriekš. Esam sapratuši, ka tas attieksies tikai uz pārejas periodu no 90 līdz 180 dienām. Līdz šim brīdim tas nav bijis e, pielietots, un tāpēc es vēlētos sveikt ideju, ka Horvātija akceptēs Schengenas vīzas īslaicīgai vizītei. Tomēr šodien vēlētos pieskarties citam aspektam. Patreizējā procedūra bija negatīva, un tai bija negatīva ietekme uz turismu nozaru Horvātijā, jo burtiski pēdējā un arī šajā gadā Horvātijas turisma nozara ir ārkārtīgi daudz zaudējusi, jo turisti no Krievijas un Turcijas ieradās daudz mazākā skaitā nekā līdz šim. Apsveicu šo priekšlikumu un esmu gatava to pieņemt, un ceru, ka to pieņems balsojumā arī šī komiteja un, protams, parlaments. Paldies! Thank you, having heard... Prieksēdētājs. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Vai komisija vēlētos vēl ko papildināt? Ja ne, tad Murais kungs, Faģonas kundas vārdā nē. Tad ir pienācis laiks paziņot ka 27. un 28. novembrī būs ziņojuma teksta prezentācija komitejā un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. decembris. Ja neviens neiebilst, tad esam par to vienojušies un dodamies tālāk. 11. darba kārtības punkts. Ārējo jūras robežu uzraudzība. Ļoti, ļoti labi mēs šobrīd esam drusku ieskrējuši laikā. Tātad ārējo jūras robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalsts ārējām robežām. Un tas ir pēdējais mūsu šodien izskatāmais darba kārtības punkts un dod vārdu referentam Kveļokungam. Ziņojumu projektu izskatīšanu. Vēlētos vēl atgādināt, ka eh, pēdējie traģiskie notik notikumi pie Lampedūzas salas uh, šo jautājumu padara īpaši aktuālu. Un mēs dzirdējām arī par ārkārtas glābšanas operācijām, kuras jau vairākas ir īstenojusi Itālijas valdība, un šobrīd Itālijas valdība griežas pie citām dalību valstīm, pie Eiropas institūcijām, lai šo jautājumu sakārtotu. Vārds Kveļu kungam, pēc tam došu vārdu komisijai un prezidentūrai, bet Kveļu kungs pirmais lūdzu. E, qual é o nosso ponto de partida? nos... Paldies, priekšsēdētāji. Kas ir mūsu izējas punkts? Mums ir jāaizsargā brīvības, drošības un uh, aizsardzības telpa. Mēs zinām, ko tas nozīmē. Mums ir jārīkojas kopēji, kas attiecas uz ārējām robežām. Mums ir nepieciešama efektīva kontrole ārējām robežām. Tam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu pārvedušanos brīvību Schengenas telpas eh, iekšpusē. Mēs esam vienlaikus arī tādās domās, ka šo nepieciešamību aizsargāt ārējās robežas. Tas noved pie tā, ka mums ir jādomā arī par pamatvērtībām, kas ir Eiropas Savienības eh, pamatā tiesības uz dzīvību, kas ir vienas no pamatiesības svarīgākajiem punktiem. Dalību valstīm Eiropas Savienībā ir jāraugos, lai šīs tiesības tiktu aizsargātas. Jūs atsaucāties uz Lampedūzas traģiskajiem notikumiem. Iepriekšējās dienās ir bijuši simtiem bojā gājušie. Un aprēķini parāda, ka 25% no tām personām, kas mēģina šķēršot vidusjūru, 25% no šīm personām mirst. Un um, šie aprēķini pamatojas uz vērtējumu, bet tie ir Šeit runa ir par cilvēku dzīvībām, kas ir jāaizsargā un jāglābi. Un uh, laivām noteikti, kas brauc garām, ir noteikti jāglāb cilvēku dzīvības. Mums Eiropas Savienībā ir jādara visu, lai tas tiktu izdarīts. Šīs uh, migrantu plūsmas atstāja lielu ietekmi uz dažām Eiropas Savienības dienvidu dalību valstīm, bet vienlaiks mēs zinām, ka šo problēmu izjūta visa Eiropas Savienība, un pie šī jautājuma mums jāstrādā atbildīgi, bet arī solidāri. Atbildība un solidaritāte ir svarīgas Eiropas Savienības eh, pamatvērtības, lai nodrošinātu, lai bēgļi un migranti varētu baudīt savas pamatiesības Eiropas Savienībā manu projektu var sadalīt trīs daļās. Pirmkārt, tur ir uh, juridiskie jautājumi. Ir runa par uh, juridiski saistošu instrumentu radīšanu. Otrkārt, par pamatiesībām. Treškārt, par solidaritāti. Juridiski saistoša instrumenta pieņemšana ir būtiska. Par to ir runa arī komisijas dokumenta projektā, un mēs zinām, ka komisija mēģina sasniegt to pašu mērķi, kā to, ko ir noteikusi padome savā lēmumā, bet ko Eiropas Savienības tiesa noraidīja. Tad mums ir vajadzīgs eh, pamats, kas būtu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, bet vienlaikus mums ir jāparaugās arī, kā nodrošināt Frontex efektivitāti. Uh, lai būtu juridiski saistinoši noteikumi, pretēji tām atšķirībā no tā, ko Eiropas Savienības tiesa uzskatīja par spēkā neos, pasludinē par spēkā neesošu. Šeit priekšsēdē kungs ir jāparaugās, kāda paziņojuma ir nākuši no dalību valstīm padomē pagājušās nedēļās. Dalību valstis saka, ka šim tiesiskam instrumentam tas nedrīkst būt juridiski saistoši. Dažas dalību valstis padomē uzskata, ka Eiropas Savienībā nav mandāta uh, pieņemt lēmumu šajos jautājumos, jo tas esot tikai dalību valstu kompetencē, un kas ir vēl ļaunāk, ka tieši tās pašas dalību valstis publiski ir paziņojušas, ka tās uh, nepiekrīt uh, Eiropas Savienības uh, tiesas lēmumu. Tur ir uzsvērtas Eiropas parlamenta līdzlemšanas tiesības. Dažu dalību valstis padomē Eiropas parlamentu nevēlas akceptēt kā koplēmumu procedūras dalībnieci. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam tikai un vienīgi noraidīt to, ko ir pieņēmusi padomu. Tagad mums ir jāparaugās, lai prezidentūra raugās, lai par šo tematu strādātu ar mums kopā. Ir ļoti liela pretruna starp skaistajām runām, ko saka ministri, un viņi saka par nožēlu par bojā gājušajiem, bet no otras puses tiek aizkavēts lai vispār efektīvi darbotos Eiropas Savienības instruments. Tas mums ir jānosoda. Otrā mana ziņojuma daļa. Tur runa ir eh, par pamatiesību aizstāvēšanu. Visvarīgākās pamatiesības ir tiesības uz dzīvību. Vairākos grozījumos ir norādes uz to, ka šīs tiesības jebkuros apstākļos ir jāsaglabā, un dažkārt tiek aizmirsts. Šie notiekumi ir jāizteno vienmēr. Noslēgumā par trešo daļu arī solidaritātes pamatprincips ir jāuzsver. Mums ir vajadzīgas eh, politiskā patvēruma piešķiršanas un imigrācijas eh, noteikumi. Tas eh, ir dalībvalstu kompetencija, bet Eiropas Savienība ir kopīga tāpa, un tur ir jārīkojas solidāri, solidāri iepratīt citiem, it īpaši, ja runa ir par Eiropas patvērumu piešķiršanas sistēmu un kopīgu ārējo robežu aizsargāšanu. Arī es esmu sagatavojis vairāk grozījumus, tos iesniedzis. Priekšsēdē, kungs, tie bija daži no punktiem, ko jūs varat izlasīt man ziņojumā un ko es gribēju uzsvērt. Paldies! The... Un tagad eh, no komisijas dod vārdu Nilsena kungam. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies, ka man ir iespēja izteikties komisijas vārdā. Tiešām viens no pasākumiem, par kuriem esam diskutējuši pēc eh, traģēdijas vidusjūrā, un arī Malmstrēns kundze ir eh, iesaistījusies šo problēmu risināšanā, tātad palielināt Frontex operāciju skaitu un palielināt eh, palīdzību dalību valstīm. Mēs šo priekšlikumu uzskatām par galveno elementu, lai, adekva, lai efektīvi īstenot Frontex operācijas un lai mēģinātu glābt pēc iespējas vairāk dzīvību, bet tam ir nepieciešams juridiskais ietvars, lai šīs operācijas varētu praktiski darboties. Uh, Esam ļoti priecīgi, ka Liba komiteja pie šā likumdošanas priekšlikuma strādā tik ļoti raiti, un vēlētos pateikties arī referenta kungam, Koeļu kungam, par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. No komisijas puses varbūt vairāk piebilstams nebūtu, bet eh, ceram, ka arī padomi tikpat raiti strādās savā institūcijā. Priekšsēdētājs paldies, Sinkievičus kungs, kas ir Lietuvas prezidentūras pārstāvs. Lūdzu! Yes. Uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka uh, devāt man vārdu. Es uh, ļoti labi atceros, ka prezidentūra 5. septembrī iepazīstināja Libe komiteju par šo ārkārtīgi svarīgo dokumentu, dokumentu, kas ir ticis izskatīts attiecīgās darba grupās padomē. Vēlētos šo informāciju mazliet papildināt, jo kopš septembra ir pagājis jau zināms laiks, bet vispirms vēlētos pateikties gan Koļu kungam, gan arī Libe komitejai par tik ātri sagatavoto ziņojumu. Vienlaicīgi vēlētos uh, apliecināt komitejai, ka Lietuvas prezidentūra dara visu, kas tā spēkos, lai nodrošinātu to, ka padomes pozīcija tiks sagatavot cik vien ātri iespējams. Lietuvas eh, prezidentūra jau ir pabeigusi lasējumu, pirmo lasējumu. Un diskusijas par šo jautājumu turpinās, un Skifa padomē tās eh, turpināsies nākamajā nedēļā. Patreizajā momentā prezidentūra sagatavo pārskatīt tekstu redakciju šim priekšlikumam, un mēs tiešām sagaidām, ka otrais diskusija rauns par frontieru darbību būs novembrī paredzētajā darba grupas sanāksmē. Ko mēs e, turpināsim darīt? Regulas e, priekšlikumam pie darbs pie šīs regulas priekšlikuma būs atkarīgs no diskusiju rezultātiem. Ja tie būs pozitīvi, tad mēs eh, Koreper divi darba grupas sēdē mēģināsim vienoties par mandātu sarunvešanai ar parlamentu. Kā jau 5. septembrī padomu teica, ir vairāki delikāti jautājumi, piemēram, 9. un 10. panti. Šajā gadījumā vairākas dalību valsts ir ierosinājusi, lai 9. un 10. panti šajā priekšlikumā tiktu saīsināti tekstuāli, un lai tajos eh, tiktu piesauktas starptautiskas vienošanās, ko darīt šādās operācijās. Prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, lai vienotos par adekvātu kompromisu. Protams, mēs apsolam komitejai, ka, komit ka prezidentūra ņems vērā to, informācija, kas parādīsies eh, tālākās sarunās un priekšlikuma izvērtīšanā adekvātajās darba grupās. Paldies par jūsu uzmanību! Thank you. Now we having some members. Daži deputāti vēl vēlējās izteikties. Man ir pat saraksts. Lūdzu, Vaidenholzer kungs. So, please, let's, let's go for the shadow first. Vispirms ēnu referenti tomēr. Vaidenholcers, jūs esat ēna referents. Lūdzu. Sirdnieki, paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi gribat izteikties tā par principiem. Es domāju, ka tas patiešām ir parlamenta atbildība ieņem skaidru nostāju. Dažu valstu mēģinājumu padomē izteikties pret to, tas ir ļoti tā apšaubāmi, ja mēs esam atbildīgi pret mūsu vēlētājiem un arī par to, kas notiek vidusjūrā. Uh, Otrais punkts. Principāli arī tas, ka ieceļošana pa vidus jūru. Tas vairs nav normāls ieceļošanas ceļš, bet tā ir izņēmuma situācija, no kuras vajadzētu izvairīties. Mēs, mums ir jārada citi instrumenti, jādomā par to. Bet ir šie negadījumi, ko referents jau uzskaitīja. Šeit runiet par cilvēcisku traģēdiju ļoti lielā apjomā. Daļa no mums arī teica, ka Frontexa operācijas eh, Gibraltārā arī ir jāpavēro. Manuprāt, tādēļ šajā ziņojumā vajadzētu būt galvenokārt runa par to, kā glābt cilvēku dzīvības. Tam ir jābūt priekšplānā. Esmu ļoti pateicīgs referentam par viņa patiešām ļoti labi pārdomāto mm, grozījumiem par visaptverošo un pareizo pārstrādāšanu un uh, arī par informāciju par to, kas bija ar šo tiesas nolēmumu un par juridiskiem nosacījumiem. Es uzskatu arī to, ka solidaritātes princips ir jāstiprina un pirmajā grozījumā tas uh, ir arī pateikts. Es uzskatu arī, ka ļoti pozitīvi pretēji komisijas priekšlikumam 7.1e svītrošanai, kur ir runa par pasākumiem eh, jūrā. Es domāju, ka tas ir eh, ļoti pozitīvi. Eh, arī kādēļ tas, kādēļ kā tas neatiecas arī uz piekrastes ūdeņiem, tur ir ļoti liels problēmas. Es domāju, to vajadzētu pārnot arī divpusē. Tas ir septītais pāns, pirmais punkts. Varbūt tas tiek provocēts, izraisīts tieši tas, ko mēs tagad Lampedusā piedzīvojām. Otrais punkts ir tā saucamie operatīvā sadarbība ar trešajām, dalību, valst, ar trešajām valstīm. Tur ir ļoti svarīgi pateikt, ka sadarbība trešajām valstīm to vajadzētu izslēgt, ja ir aizdomas par to, ka tur netiek ievērotas cilvēktiesības. Es uzskatu, ka ļoti pozitīvi, ka ir eh, Frontex ziņojums parlamentam katrus divus, ga, ik pa diviem gadiem. Tas ir plānots, un tur ir būs runa arī par pamatiesībām, manuprāt, vajadzētu vēl arī pateikt, ka iebildumi pret eh, repatriāciju, to visu vajadzētu dokumentēt, tā kā arī pēc diviem gadiem vēl patiešām varētu redzēt, eh, kas ir tiešām noticis. Pēdējais punkts, es uzskatu, ka ir svarīgi, ka ir iespēja, ka bēgļi iesniedz uh, pārsūdzību, iebildumu pret uh, lēmumu. Jebkurā gadījumā viņi ir parasti tādā stresa situācijā. Jā, un es šeit vajadzēja parādzīties, vai šāda iebildu, vai šāds iebildums, vai šāda pārsūdzība, nu, vai, vai tam nevajadzētu izrāsīt arī to, ka lēmums tiek uh, atcelts uz laiku. Uh, Es domāju, ka tas kopumā ir ļoti labs ziņojums un eh, patiešām arī ir eh, sniedz atbildi uz to, kas eh, izraisa bažas daudziem pilsoņiem Eiropas Savienībā par aktuāliem notikumiem. Es domāju, ka parlaments šeit ir sniedzis būtiski ieguldījumu. Now, Mrs. Vikström. Vikstrēms kundze. Paldies, prieksēdētāji kungs! Vispirms es eh, vēlētos pateikties Koļo kungam par šo steidzīgi sagatavoto ziņojumu. Augstu to novērtēju. Jau tika vairākas reizes pieminēts tas, cik svarīgi šis ziņojums ir tādu traģēdiju gaismā, kādu mēs nesen piemī, piedzīvojām Lampedūzā. Daudz vairāk ir jātiek darītam šajā jomā. Un e, mums e, ir jābūt pietiekami paškritiskiem, lai saprastu, ka arī mēs neesam e, darījuši visu, kas mūsu spēkos, un lai mēs nenorādītu viens uz otru kā uz grēkāžiem. Uh, Valstīm ir jāuzņems un arī trešajām valstīm ir jāuzņem sa sava daļa atbildības. Es uzskatu, ka šajā situācijā ir nepieļaujami, ka ir dalība valsts, kuras vaino Eiropas Savienību. Man to ir grūti saprast un es to nepieņēmu. Problēma, kā jau tas vairāk kārt ir izskanējis, ir tāda, ka dalību valsts ir iestājušās par savu nacionālo kompetenci un ir atteikušās īstenot dažādas Eiropas Savienības programmas vai idejas. Un tāpēc Eiropas Savienībai vienmēr ir pietrūcis adekvāta instrumenta, lai dotu mandātu aģentūram darboties. Pēc manas pārliecības, ja Eiropas Savienībai būs nepieciešamie instrumenti un iespējas, tad Eiropas Savienība arī uzņemsies atbildību. Pēdējā laika notikumi vidusjūrā īpaši traģiskais atgadījums pie Lampedūzas salas, mums ir šie atgadījumi jārisina kopumā. Nevajadzētu dalību valstīm rādīt vienai uz otru ar pirkstu un kaunināt vienai otru. Tas ir pat ciniski un patiesībā traģikomiski, ka šobrīd ir zināms, ka 200 cilvēki ir noslieguši vidusjūrā, un mēs joprojām tagad eh, kauninam viens otru. Es atbalstu komisijas priekšlikumu un uzskatu, ka Koelju kunga ierosinājumi stiprinās paredzēto regulas tekstu. Un esmu priecīgi šajā lietēnajā ceturtdienā jums paziņot, ka man patīk Koelju kunga ziņojumā izklāstītā ideja un skatījums uz šo jautājumu sakārtošanu. Uzskat, ka ne tikai Koeļo kungam un EPP politiskajai grupai būtu jābūt lepnai par to, ka parlaments šobrīd šos jautājumus vismaz mēģina risināt. Protams, ir jābūt pilnīgi skaidram atbildības sadalījumam. E, tas, ka zvejnieki un citi, kuri palīdz nelegālajiem bēgļiem, nedrīkst tikt uzskatīti par noziedzniekiem. Tas ir ļoti svarīgi, un tas ir jaunākais šajā regulā ierakstītais. Tā ir morāla un ikviena cilvēka pienākums palīdzēt otram cilvēkam. Tāpēc es esmu ierosina, iesniegus vairākus grozījumus, kuri, protams, sasaucās ar Koelju kunga piedāvāto tekstu. Galvenokārt man grozījumi attiecas uz sadarbību ar trešajām valstīm, cilvēktiesību jautājumos un pamatiesību jautājumos. Un esmu e, atsaukusies arī uz tiesas nolēmumu leģendārais Hiršī gadījums. Un ceru, ka mūsu sadarbība arī turpmāk pie šā dokumenta būs auglīga. Iespējams, ka kaut ko nesapratu īsti valodnieciski, bet kāda ir padomes um, tālākā stratēģija strādājot pie šā dokumenta? Ir skaidrs, ka ir kaut kas jādara, bet man nav bijusi pārliecība, ka padomē ir pietiekami ambicioza darba kārtība šā jautājuma sakārtošanā. Tas ir ļoti svarīgi. Mums šis, jautā, mums šis dokuments ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Mēs vairs nevaram atļauties vēlreiz piedzīvot tādu traģēdiju, kādu piedzīvojām septembrī Lampedūzā. Un tas ir jārisina Eiropas līmenī. Paldies! Now let's hear from Frau Keller. Kelleris kundze. Thank you. I would also like to thank. Paldies! Es arī vēlētos pateikties referentam Koeļu kungam par eh, ļoti labo darbu. Uh, Mēs redzam, ka komisijas teksts ir uzlabots, un tāpēc mēs pilnībā atbalstām jūsu grozījumus, ja ir runa par drošību, par neatgriešanas principu, par solidaritātes mehānismu, par uh, iespēju uh, kuģim mainīt uh, savu uh, kursu jūrā. Uh, bet mēs uzskatām, ka visiem šiem grozījumiem ir pilnībā jāatbilst Eiropas un starptautiskajām cilvēktiesībām. Galvenie principi, proti cilvēktiesību ievērošana, neatgriešanās princips, ļoti labi parādās komisijas priekšlikumā, par to mēs esam priecīgi, bet eh, lielākā daļa no punktiem neatrisina galveno problēmu, kā nodrošināt, lai šie principi tiktu efektīvi piemēroti arī jūrā. At Cerēsimies um, Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Uh, tiesa skaidri teica, ka cilvēku izkāpšana treš atbilst starptautiskajām tiesībām tikai tad, ja tiek ievēroti konkrēti noteikumi. Proti, tas ir iespējams, uh, ir iespējams to darīt tikai tad, ja katra cilvēka personīgie apstākļi tiek uh, izvērtēti bez nekādiem ierobežojumiem. Tas ir iespējams arī tad, ja cilvēkus uh, pilnībā informē par procedūrām, ja viņiem ir pieejami tulki un ja viņi arī var konsultēties ar juristiem. Taču, ja ir runa par izkāpšanas vietu, tad neviens no šiem nosacījumiem vēl ar vien nav iekļauts komisijas priekšlikumā vai ziņojuma projektā. Ja šie nosacījumi netiek pildīti, tad ir pilnīgi skaidrs, ka uh, mēs neievērojam tiesas spriedumu un līdz ar to riskējam pārkāpt eh, starptautiskās tiesības. Parādās arī vispārējais šaubas, vai šādas garantijas varēs sniegt eh, kuģī, kas atrodas jūrā. Bet ja liel, lielākā daļa deputātu saka, ka mums vajadzētu rīkoties, vajadzētu atbalstīt, eh, tad mums vajadzētu vismaz nodrošināt, lai tiek ievērots cilvēktiesība tiesas spriedums un lai Frontex un dalībvalstis nepārkāpj starptautiskās tiesības. Ģenda par meklēšanu un glābšanu pilnībā atbalsta kolēģus, kas minēja, ka nosacījumi attiecībā uz šīm aktivitātēm ir saistoši. Uh, Lampedūza, protams, ir briesmīga traģēdija, bet šādas katastrofas ir piedzīvotas jau agrāk. Citas dalībvalstis arī saka, ka tās vēlas bloķēt šos saistošos noteikumus padomē. Mums vajadzētu nosaukt šīs valstis - Spānija, Francija, Itālija, Grieķija un Malta. Tā ir patiešām liela problēma. Tas nav akceptējami, ka Eh, padomē notiek šāda bloķēšana pēc tik milzīgas traģēdijas, kad visi teica, ka mums kaut kas ir jādara, jo īpaši, ja Itālija ir prasījusi lielāku atbalstu no Eiropas, kā gan padomē tā var uh, bloķēt eh, šos glābšanas nosacījumus. Tas viss ir vēl svarīgāk, jo komisija mums ir pavēstījusi, ka lielākā daļa no Frontex operācijām tiešām ir saistītas ar meklēšanu un glābšanu. Es atkārtošu vēlreiz savu jautājumu, ko jau esmu uzdevusi komisijai, proti, cik daudzas no robežu uzraudzības operācijām beigās izvēršas par meklēšanas un glābšanas operācijām. Varbūt jūs varētu sniegt mums informāciju absolūtos skaitļos, tas noteikti būtu noderīgi. Tāpat arī mums ir šaubas par komisijas priekšlikumu attiecībā uz izkāpšanu trešajās valstīs, kā um, ja priekšrokam, kā iespējam tiek dota priekšroka. Galvenokārt mums ir jādomā par drošību, un dalību valstis nevar atteikties no sava pienākuma uh, glābt cilvēkus, izceļot viņus trešajās valstīs, nevis viņus uzņemot eh, savā dalībvalstī vai kādā citā dalībvalstī. Cilvēki ir jāved uz to vietu, kas ir vistuvākā, kur var nodrošināt patvērumu. Ja runa par solidaritāti, mēs pilnībā atbalstām referenta ieteikto solidaritātes mehānismu. Tas ir pirmais solis, lai nodrošinātu atbildības sadalīšanu Eiropas Savienībā. Taču es gribētu arī aicināt dalībvalstis izskatīt eh, tālākus soļus šajā virzienā. Dienvidu valstīm nu dien ir vajadzīgs vairāk palīdzības. Tieši tāpēc vajadzētu ņemt vērā, ka mums tām ir jāpalīdz, jānodrošina uh, bēgļu glābšana, jānodrošina pārvietošanas programmas. Malta un Itālija nevar tikt uh, tik ļoti noslogotas. Grieķija tiek šeit izslēgta, tāpēc, ka uh, Grieķijā ir bijuši ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi pret patvērumu meklētājiem un bēgļiem. Tāpēc mans jautājums eh, komisijām padomē, kā es tikko minēju, labprāt saņemšu atbildes. Veržjā kundze. Jā. Mēģināšu runāt īsi. Svarīgākais jau tika pateikts. Kolēģe Kornēla Jārnista, kuru es pārstāvu šeit, viņa arī strādā pie šī jautājuma kā ēnu referente. Man jāatzīstas, ka es godīgi sakot, vēl neesmu izlasījusi šos priekšlikumus, tas drusku sarežģīja lietu, bet tas, ko esmu no viņas dzirdējusi, un, un visi priekšlikumi, kas šeit ir izteikti, es domāju, ka tie ir ļoti vērtīgi un labi. Es domāju, ka mums šajā jomā vajadzētu atrast kopīgu nostāju, lai mēs varētu uh, panākt to, ka padomu rīkojas. Dažu dalībvalstu nostāja, kas visvairāk kliedz pēc palīdzības un eh, runā par solidaritāti, viņi šīs eh, valstis tā neizprotami izturas pret visvājākajiem. Un šeit ir eh, liela starpības starp vārdiem un darbiem, un to nedrīkst pieļaut tiek radīts ar pirkstiem uz Eiropas Savienību, bet īstenībā tā ir dalība valstu atbildība, kas eh, šeit ir jāizteno un nevis Eiropas Savienības atbildība kopumā. Visi šie jautājumi vēl nav īsti noskaidrot, daži punkti jau tika pieminēti, tos uzskat par svarīgiem. Sadarbība trešajām valstīm šeit eh, nav iekļauta, pamatiesības netiek ievērotas, Mēs zinām, kāda situācija dažās valstīs, ar kurām ir repatriācijas noliekums, vai tas ir Eiropas Savienības līmenī vai arī divpusēji. Kolēģi Kēlēras kundze prasīja, lai tiktu ņemti vērā daži punkti, ko, par kuriem runājas arī ANO referents, ir tīpaši par piekļuvi, par pieejamību tūkojumam, par eh, pieejamību juridiskiem atbalstam. Tie ir eh, principiāli punkti. Un mums vajadzētu būt eh, spējīgiem kopā strādāt pie šī jautājuma, lai mēs visu to saskaņotu. To referents jau uzsvēra, jo šeit runa ir par cilvēku dzīvībām. Lampedūzē mums vajadzētu pamodināt no sastinguma šai jautājumā. Tā ir viena no lielākajām drāmām pēdējos gados, un tā ir notikusi 600 metrus no piekrastes. Daudzi atteicās palīdzēt bēgļiem Itālijas likuma dēļ, un šādu situāciju nevar pieņemt. Mums vajadzētu pamosties un uzlabot lietas. Es ceru, ka padome mainīs savu nostāju. Kirkopkungs. Pirmkārtām es vēlētos uh, atvainoties par to, ka neuzklausīju to, ko teica pārējie deputāti. Parlaments šodien ir patiešām ļoti uh, darbīgs, ļoti daudz lietu notiek vienlaicīgi. Es domāju, ka mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, nevajadzētu būt liekuļiem. Mūsu grupā mēs uzskatām, ka ir eh, jāatbalsta šāda veida iniciatīvas, taču problēma ir šāda. Pirmkārt, mūs apvaino zināmas valstis, sakot, ka Eiropas Savienība nedara pietiekami daudz, taču eh, padomas sanāksmes notiek nepārtraukti un visās Eiropas Savienība ir nākus klajā ar priekšlikumiem, uh, no Frontex viedokļa, spriež par dažādiem pasākumiem vidusjūrā, un dalībvalstis, šīs pašas Eiropas Savienības dalībvalstis, jo īpaši tās, kas atrodas dienvidos, ir izvirzījušas dažādus iebildumus, ir nākušas klajā ar dažādām problēmām, kas, manuprāt, nav ļāvis Eiropas Savienībai darīt to, kas tai ir jādara. Es uzskatu un es pieļauju, ka ik viens šajā valstī, kas pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus, noteikti ir ļoti aiz, no, noteikti ir ļoti nobažījies, ir ļoti sašutis par to, kas ir noticis dienvidos. Es patiešām esmu eh, satriekts par to, kas notika nesen eh, jūrā ar, ar šiem kuģiem. Un šāda veida notikumi mums liek eh, risināt jautājumus, darīt to strauji un nekavējoties. Es uzskatu, ka dalībvalstīm pašām vajadzētu uh, runāt un pieņemt lēmumu attiecībā uz to, ko tās grib vai tās vēlas glābt dzīvības. Taču vienlaicīgi no Eiropas puses vajadzētu nākt daudz spēcīgākai iniciatīvai par šīs problēmas cēloņiem. Protams, mēs runājam par sadarbību ar trešajām valstīm, lai mēģinātu nepieļaut, ka migranta vispār dodas šādos bīstamos braucienos jūrā. Uh, Es domāju, pavisam nesen priekšādētāja kungs pirms kādiem diviem, trīs sasaukumiem mūs ļoti uztrauca Lībija. Mūs uztrauca tas, ka, zinām, despotiskie režīmi īstenībā spieda cilvēkus doties eh, ar laivām jūrā, lai viņi nokļūtu Lampedūzas vai Maltas krastos. Tas bija patiešām nepieņemami, un es eh, biju satriekts, ka Eiropas Savienība nevarēja pietiekam ātri izdarīt spiedienu uz šiem režīmiem. Uzskatu, ka vēl ar vienu mēs neesam pietiekami daudz darījuši. Mums ir daudz iespējams, ir asociācijas, nolī, asociācijas nolīgumi, finansiāli nolīgumi, dažāda veida dotācijas un tā tālāk. Mēs to visu neizmantojam. Mums vajadzētu paskatīties, kādi tad ir cēloņi. Mums vajadzētu sāsināt arī operācijas, kas vēršas pret organizēto noziedzību, pret šiem noziedzīgajiem grupējumiem, kas eksploatē migrantus, kurus vispār neuzturāts vai šie cilvēki dzīvo vai nomirst, ja vien eh, no viņiem ir izspiests pietiekami daudz naudas, lai apsolītu kaut kādu nākotni. Tas ir ļauni, un mums nevajadzētu baidīties no šī vārda. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs darītu vairāk, daudz vairāk. Mums ir vajadzīgs visaptverošs dialogs par migrācijas jautājumiem, mobilitātes jautājumiem un drošības jautājumiem saistībā ar Eiropas robežām un šo robežu pārvaldību. Man patiešām ir apnicis dzirdēt vārdus dažādos fórumos, kas ir tādi uh, samierinoši, protams, tiek pausta līdzjūtība par to, kas ir noticis, bet netiek runāts ne par kādiem līdzekļiem, ne par, kādām, ne par kādiem pasākumiem, kā mēs varētu pret to vērsties. Šai komitejai vajadzētu pievērst īpašu prioritāti šiem jautājumiem. Ja mēs uzskatām, ka padomē notiek bloķēšana no zinām dalībvalstu puses, es domāju, ka ir pienācis laiks eh, vērst uzmanību šiem jautājumiem. Mr. Ensju. Ensju kungs. E, ridic, au fost deja spuse, nu pot să confirm de... Jā, um, kolēģi jau faktiski ir visu pateikuši, ko, par ko es gribēju runāt. Es tikai gribētu piebilst, ka es piekrītu visam, kas ir ticis teikts. Vienu lietu es gribētu piebilst. Paldies kolēģiem par ārkārtīgi labi sastādīto ziņojumu. Es uh, detalizēti esmu to izlasījis. Uh, un esmu pārliecināts, ka visas politiskās grupas var iesaistīties un ka rezultātā būs ārkārtīgi labs ziņojums, kuru visi būs apmierināti. Paldies! Paldies! Eh, saka Gomes skundu. Jā, es gribētu teikt paldies Karlos Koeju par darbu. Gribētu teikt paldies par svarīgākajiem pasākumiem, kas uzlabo komisijas tekstu par šiem priekšlikumiem. Piekrītu visam, ko viņš eh, teica, piekrītu arī kolēģiem, kur teica, ka Eiropas parlaments eh, tam ir jāstrādā tā, ka tas būtu šīs cīņas pašā priekšā. Šodien nav runa par to, ka mums vajadzētu nobluķēt bēgļu kustību, bet runa par to, ka bēgļi pie mums ierodas. Uh, Bija laiki, kad eh, bija ieceļotāji, jo, ļoti daudz bija, eh, bija eh, ieceļotāji Eiropā, jo Eiropa sniedz iespējas, bet pa šo laiku cilvēki visā pasaulē ievērojuši, ka Eiropas Savienībā atrodas ļoti lielā krīzē, un tas tā vairs vai ne pat ir iesliekusi krīzē, un eh, personas, kas tagad dodas uz Eiropas Savienību, šīs personas ir galvenokārt bēgļi, kas eh, bēg no kara Sīrijā vai no kara Somālijā vai bēg no režīmiem, kas pārkāp cilvēktiesības, piemēram, Eritreja, Sudāna. Tas ir vēl viens iemesls tam, kam mēs uh, šajos pasākumos, kas mums jāveic, un kad mēs šo direktīvu pārstrādāsim, tas būs vēl viens iemesls tam, lai mēs izvirzītu ļoti augstus mērķus, un mēs, lai mēs daudz prasītu. Mums vajadzētu prasīt, lai tās valstis, kā piemēram Itālija, kas uh, padara par noziedzniekiem tos, kuri mēģina klāpt cilvēku dzīvības, ka šādas valstis lai tās nesaņemtu vairs nekādu finansiālu atbalstu, jo šīs valstis pārkāp Eiropas tiesības, bet arī starptautiskās tiesības. Un varbūt, ka mums vajadzētu šajā direktīvā iekļaut arī to, kā tiek padarīti vajadzētu saukt pie atbildības tos, kas ir aizkavējuši cilvēkus uh, kuri ir vēlējušies glābt cilvēkus dzīvības. Vai arī tie, kuri, jā, kuri nepieļauj to, ka citi glāb cilvēku dzīvības. Gribētu pieminēt to, ko teica Kirkopa kungs, protams, vajadzētu tiešām ķerties pie lietas būtības. Kā jau teicu, lielākā daļa no viņiem nav ekonomiskie bēgļi, bet uh, e, viņi ir bēgļi, kas bēg pilsoņu kardēļ, un viņiem nepieciešams patvērums. Uh, Tas ir absurdi šodien runāt par Lībiju un runāt tā, it kā Lībija vēl būtu Kadafī pakļautībā. Lībija izspied durēs Eiropu, šantažēja Eiropu. Es pilnībā piekrītu, ka Eiropai līdz šim tā ir veikusi pasākumus, kas ir absurdi piemēram, attīstības politika, kur, eh, kas atbalsta tādus režīmus, kas pārkāp cilvēktiesies, piemēram, Eritreja. Tas ir valstis, kas saņem e naudu no Eiropas Savienības. Un eh, šādām valstīm ir jānodrošina drošība Eiropas Savienības robežām. Piemēram, Eritreja vai Somālija. Nu, protams, tās mēs nevaram salīdzināt Eritreju un Somāliju. Eritrejā. Eritrejā tiek vienkārši kājām bradātas cilvēktiesības. Mums ir nepieciešama cita politika. Protams, mums ir jārunā arī par Lībiju. Esmu referenta par Lībijas jautājumu. Priekš aizpagājušajā nedēļas biju Lībijā. Un no turienes arī ir aizbraukusi laiva, kas arī noslīka pie Itālijas krastiem netālu no Lampedūzas. Lībijā strādā vietējā policija, kas ir labi organizēta, bet 50 km tālāk tur ir faktiski teritorija, kas kā pat nevienam nepieder, kur vispār nekas nedarbojas. Mums šodien ir Eiropas politika, Eiropas misija, robežu drošībā. Tā ir misija Lībijā, bet Lībija nemaz nevar iztenot to visu. Un arī šī misija neko daudz neliedzēs, jo Libijā nav šāda veida drošības, un Eiropa ir zaudējusi divus gadus laika, un es uh, eh, gribu piesaukt šeit arī Kerkopa kunga valsti, un tā nav vienīgā valsts, ir Itālija un Francija, tās abas ir valstis, kas ir uh, eh, rīkošies tā, ka šie divi gadi ir gājuši zudumā. Eiropas parlaments vienmēr ir bijis par to, uh, lai mēs radītu Libijā drošības struktūras, lai tur būtu kapacitātes, lai būtu jauda. Kadafi laikā nebija nekāda normāla policija, tur bija tikai Kadafi algāģi, kas pārvaldīja valsti. Un tādēļ ticis mēģināts izveidot policiju Lībijā, bet uh, dažas dalībvalstis Eiropas Savienībā ir mēģinājušas iekšliet ministrijās, aizsardzības ministrijās rīkoties, kaut ko darīt. Mēs ir vēlējušies, lai tur tiek pirkti ieroči, kas nāk no Eiropas, bet kas neko nedod, jo šāda veida armija tur nemaz nav. Un uh, pašlaik tur darbojas tikai šie militārie spēka policisti. Tur jāizveido drošības uh, struktūra. Mūsu politikai ir jābūt integrētāji, saskaņotāji politikai mēs eh, darbojamies, bet mēs neņemam vērā to, ko Eiropas Savienība dara ar otru roku. Es atbalstu kolēģi Karlos Koelju tajā, ko viņš veicis. Es domāju, ka mēs varam vēl pastiprināt šo tekstu, proti uzliekot eh, kriminālu atbildību tiem, kas neglāb cilvēktiesības. Mums ir jāņem vērā arī citi likumi, likumi, kas tiek izstrādāti dalībvalstīs. Piemēram, es šeit domāju par savu valsts, kas ir arī Karlos Koelju valsts, tur tiek izstrādāts jauns eh, politiskā patvēruma likums. Tiek radīta jauna, tiek izjaukta svarīga struktūra un vājā struktūra, proti Portugāles eh, politiskā patvēruma padome. Es domāju, ka mūsu kolēģis Kārlis Koelju parūpēs par to, tas nenotiktu. Un tagad griezīšos pie komisijas un padomas, lai atbildētu uz jūsu virzienā izteiktajiem komentāriem. Komisija, padome, neviens vairs nevēlas neko piebilst. Nē, nē. Labi, tad dodu vārdu Koeļu kungam. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlētos pateikties par plašo atbalstu, kas izskanēja no visu politisko partiju pārstāvju puses. Es saprotu Kellers kundzes teikto, un tomēr Tomēr uzskatu, ka Kellers kundze noteikti saprot, kāpēc mēs vēlamies atlikt ar AC šīs problēmas. Mēs nevaram visas problēmas atrisināt, un tomēr mums nav juridiska pamata šādi rīkoties dalību valstu ūdeņos. Ko vēlējos panākt? Vēlējos panākt to, lai Frontex operācijas ņemot vērā cilvēktiesības un ievērojot tās glābt dzīvības. Un visbeidzot, prieksēdētāja kungs, es vēlētos griezties pie prezidentūras, lai tā nodot tālāk mūsu ziņu komisijai. Nebūsim liekuļi. Ja dalību valstis, ja pa, e, padome ir no tiesas norūpējušās par to, ka ir jāglābi slīkstoši cilvēki vidusjūrā, tad tas, proti, lēmums ir jāpieņem nekavējoties. Ja padome no tiesas un patiesības vēlas glābt dzīvības, tad viņiem jau patreizējās prezidentūras laikā ir jāpanāk vienošanās ar parlamentu jau pirmajā lasējumā proti jāpanāk vienošanās līdz šā gada decembrim. Ja padome tomēr nevēlas to panākt kādu vai citādu apsvērumu dēļ, tad eh, jau šonadēļ mēs presē lasījām šausminošas ziņojumus par slīkstošajiem. Un es uzskatu, ka tad mums ir jāpasaka, ka padome ir mele, apgalvojot, ka viņu skar sirdī dziļi vidusjūras ikdienas traģēdijas. Lūdzu, padome, vienojieties ar mums līdz decembra beigām, un tad jūs neviens nesauks par liekuļiem. Prieksēdētājs, jā, jā, jūsu teiktais ir ņemts vērā. Grozījuma iesniegšanas laiks ir 29. oktobrs un mēs izskatīsim grozījumus Liba komitejā 14. novembrī. Visiem skaidrs? Labi, tad eh, mēs eh, desmit minūtes eh, pasludinām pārtraukumu, jo pulkstens 12. ir paredzēta koordinatoru sēde. Un koordinatoriem būs iespēja ierasties 12. kolēģi neizklīst, tad 12. sākam kolē, koordinatoru sēdi aizslēgtām durvīm. Paldies, tiekamies pēc desmit minūtēm.